Well, ladies and gentlemen, let's start. Dāmas un kungi, sāksim šīs dienas sanāksmi. Jūs eh, visi zināt, kāda ir darba kārtība, ja jums ir kādas eh, jaunas idejas, tad eh, lūdzu liek te galdā, ja ne, tad apstiprinam darba kārtību, tā arī ir apstiprinam tā tad. Un, kā jūs ziniet, šodien notika ārlietu padomas ministru sanāksme, kurā tika skatīts jautājums par Ukrainu situāciju Ukrainā pēc referendumu Krimā. Nu, tagad mums rīcībā ir um, ārlietu ministru padomus secinājumu, un uh, svarīgākais šo secinājumu elements ir tāds, ka bez uh, konkrētiem sarunu rezultātiem. Tātad bez uh, papildus uh, rezultātiem padomu nāk uz klajā, klajā ar papildus sankcijām, sankcijām ceļiem ierobežojumiem un uh, aktīva ierobežošana personām, kas uh, grauju vai apdraud Ukrainas teritoriālo suverenitātu un uh, vienotību. Lūk, trīs lapušu garš secinājuma teksts, ko visi jūs saņemsiet savā rīcībā. Tā kā pat labā nav nekāda jēga to visu lasīt un, un skatīties, varbūt, ka rīt, rīta cēlēnā mums būs vēl viena iespēja tos izskatīt detalizētāk. Varbūt kā Imona kungs to varētu norganizēt mums un tā. Tālāk. Uh, 20. 21. janvāra komitejas sanāksmes eh, protokols, eh, komentāru nav, paldies. Nu, tad pārējiem pie pirmā saturīgā darba kārtības punkta, kas ir eh, publisks, publiska noklausīšanās par tēmu Eiropas Sanības reakciju uz Krievijas ārlietu un tiesniecības politiku attiecībā uz austrumu partnerattiecības partnerattiecību valstīm. Prieks sveikt mūsu vidū Valičuka kungu, kundzi, kas pārstāv Startautiskās uh, tiesniecības komiteja. Apspriedīsim uh, situāciju plašākā kontekstā, tātad pirms uh, krīzes Ukrainā. Jau tāda situācija bija diezgan biedējoša, diezgan satraucoša. Un, uh, uzklausīsim informāciju par to, kādu uh, kādas pasākumas Krievija jau bija veikusi pret austrumu partnerattiecības eh, valstīm vēl pirms šīs te krīzes. Nu, iespējams, ka arī šeit būs jāpieņem kāda nostāja, bet nu, viss tagad jāskatās tādā mm, jaunākās krīzes eh, vakardienas referenduma kontekstā un jādomā par to, kā tad mums eh, uz to reaģēt. Mm, būs uh, vairāki eksperti, kas uzstāsies, Lūčuka kungs tātad kas pārstāv uh, Krievijas un Austrumēropas uh, studiju centru Birmingemas universitātē, doktors Keisjers, uh, kas pārstāv Briseles starptautisko studiju skolu un Kens universitāti, Rīgāna kungs, kas ir ārējo, ārējo attiecību dienesta eksperts, kā arī Balaša kungs, kas pārstāv komisiju tirsniecības jānādirektorātu. Un tagad vēl es kungam vārds. Uh, šī pasākuma vadīšanai. Paldies, man liels prieks eh, vadīt šo kopēju noklausīšanos, kopējo konferenci šodien. Tiešām īstais eh, brīdis un laiks eh, norganizēt šādu pasākumu. No Austrum partnerattiecību pasākumu sākuma 8. gadā Eiropieši ir iepazinuši šo iniciatīvu kā, kā dzinēju spēku pārmaiņām sešos Austrum partneru valstīs. Un Krievija to alaž uztvērusi kā apdraudējumu vai pat vēl jaunāk, kā tāda negatīva konkurence Krievijas pašas projektiem, piemēram, Eirāzijas muitas savienība. Nu, Krievija nekad, eh, protams, negrasījās tik viegli um, atteikties no tā visu un pat negrasījās piedalīties partnerattiecību projektā, un turklāt tā nevēlējās, lai tās tuvākie partneri, kā piemēram Balkrievija, kļūtu par partnerattiecību dalībnieci. Jo ambiciozāka kļuva partnerattiecība iniciatīva, Un jo tuvāk mēs bijām finiša taisnēji, mēs piedzīvojām to, ka Krievijas vien pārsināja, sāsināja savus eh, pasākumus, lai pārliecinātu austrumu partneru valstis eh, atteikties no partnerattiecības ambīcijām, neparakstīt asociācijas nolīgumus ar mums, un tā vietā pieņemt pro-krievisku politiku, tā skaitā pievienošanos eh, Eirā, Eirāzijas muitas savienībai. Un nu, tas viss sākās kā nepamatot tirsniecības ierobežojuma attiecībā pret Ukrainu un Moldavu pagājušā vasarā un turpinās ar politisku spiedienu uz Armēniju un Gruziju attiecībā uz drošības apsvērumiem šajās valstīs un tā ir, tāpat arī tas izpaudās kā papildus finanšu spiediens uz Ukrainu. Nu, no nu, šīs iebēdēšanas, šī iebēdēšanas kampaņa ir novedis līdz iespējamai Krīmas aneksijai kas apdraud ne tikai Krievijas un Ukrainas attiecības, bet arī visu drošības situāciju Eiropā kopumā, kā arī starptautiskās diplomātiskās attiecības. Un, Savā ziņā mēs eh, sagaidījām, ka Krievija jau tik vienkārši nepieļaus to, ka viņas samits vainagosies eh, panākumiem vai ka demonstrētāji Maidana laukumā panāks eh, mierpilnu pārēju uz demokrātiskiem procesiem post Janukoviča Ukrainā. Un daži no instrumentiem, ko izmantoja Krievija, lai izaugtu austrumu partnerattiecību projektu, labi zinām, parastās eh, varas sviras, energo cenas, eh, tirzniecības sankcijas, spiediens uz politiskiem partneriem, kaimiņu valstīs, tāpat arī drošības spriedzi, nu, un līdzīgi tradicionālā Krievijas pasākuma, tā sacīt. Un eh, tas, ka šie pasākumi bija vai nekādās nu panākumiem, pats ir vairāks jautājums, kas ir pelnījuši mūsu uzmanību. Nu, kādēļ? Kādēļ tad šīs uh, valstis pakļaujas Krievijas spiedienam? Mums ir um, jāsaprot, ka šīs uh, valsts ir uzņemušās uh, noteikti saistības attiecībā uz austrumu partneru attiecības iniciatīvu, bet tās izzūda tik ātri, ka tas noteikti signalizēja par zināmiem struktūrāliem trūkumiem finanšu vai drošības jomā. Tātad šajās mūsu austrumu partneru valstīs. Jautājums ir, kā tad Eiropas Savienība labāk varētu reaģēt uz Krievijas politikām, kur mēģis ir likt kāju priekšā Eiropas Savienības attiecībām ar trešajām valstīm? Ir noteikti instrumenti, lai sniegtu palīdzību austrumu partneru valstīm. Nu, nē, šos instrumentus varētu uzlabot vai arī pilnveidot, var, varbūt arī veidot jaunus instrumentus. Mūsu oficiālajā paziņojumā, reaģējot uz Krievijas mēdīju kampaņu austrumu partnerattiecības valstīs, mēs eh, domājam, ka arī esam daudz ko mācījušies pēdējos mēnešos šajā mēdīju kampaņā. Mums viennozīmīgi pietrūkst eh, kapacitātes, pietrūkst eh, ambīcijas šajā jomā. Un vēl bez, bez pēcējo patreizajā kontekstā ņemot vērā Krievijas intervenciju Ukraiņu. Jautājums Eiropas saimnības reakcija bijusi pietiekama un adekvāta. Palīdzības pārkait Ukrainai, ar ko nāca klajā Ukraina un ko atbalstīja Eiropas Savienības padome iet pareizajā virzienā. Protams, ir nepieciešams stiprināt ekonomisko un finanšu um, atlapšanu Ukrainā, bet vai to pietiek? Vai to pietiek, lai vērstos pret tiešiem un nenovēršamiem drošības draudiem? Eiropas Savienība pieņems noteikti sankcijas, varbūt jau šodien mēs uzzināsim ko vairāk par to, bet ir mēs ticams, ka Krīmam atgriezīsies uh, Ukrainas uh, paspārnē. Nu, lūk, uh, jautājumi ir nemazums, uz ko mēģināsim rast atbildi šodien. Nu, un šī te noklausīšanās, kurā pie, piedalīsies akadēmisko un institūciju aprienu pārstāvi, es domāju, ka dos mums labas, labu ielu pārdomām nākotnē, lai domātu par to, kā tad līdzīgas spiedienu novērst nākotnē. Paldies, priekšstādātāji! Nu, ja neiebilstiet, es stādīšu priekšā turpmākos runātājus. Un paldies, paldies Valesas kungam, tagad dosim vārdu četriem mūsu viesiem. Sāksim ar doktoru Volčuku. Doktori Volčuku, viņi būs šeit priekšā, ja viņa PowerPoint eh, prezentācija, tā kā lūdzam viņu apsēsties šeit pie biroja galda un, un eh, aicinu cenīmo doktoru iekļauties apmēram desmit minūšu eh, limitā, tātad laika limitā, lai dot iespēju uzdot jautājumus un klausīt komentārus. Volčukas kundze, paldies! Paldies par šo ielūgumu! ļoti saulēcīgs pasākums, un jā, es runāšu par Krieviju un ekonomiskajām sakām, kā tad Krievija var atstāt ietekmi uz ietekmēt austrumu partnerattiecību valstis, un kā tā var tiem sniegt noteikti iniciatīvas, vai arī tātad, sodītās par e, Eiropas ambīcijām. Esmu politiskā politiķa, tātad politologs pēc izglītības, un uh, un profesijas, bet es domāju, ka potloga mūsdienās eh, būtu ir interesanti un noderīgi, jo es vienkārši prognozēju to, kā Krievija tāda attiecas pret austrumu partneriem, un eh, to vēl mērā tiešām nosaka, nu, pati politika. Kā arī tā, tas, ka, kāda ir likuma vāra Krievijā un kā tā uzveic kā starptautiskais partners, tas viss padara par, par eh, diezgan sarežģītu prognozēt ekonomisko, ekonomiskās ietekmes apjoms, bet kā politologs. Es varu sacīt, Krievija ne tikai vēlas sodīt, bet jau ir sākusi sodīt savus partnerus ekonomiskā ziņā ar noteiktiem mēķiem. Un nu, paskaidrošu, kas tad ir šie mēķi un kā Krievija to grasās izvērst. Savā runā koncentrēšos uz uh, tātad Ukrainu, Gruziju un Moldovu. Un iesākšu ar kontekstu. Konteksts ir ļoti svarīgs, jo līdz desmitiem gadam postpadomju tāpā bija vērojama tāda elastīga, selektīva softlo sauktā um, vide ekonomiskām attiecībām bija dažādi nolīgumi spēkā, divpusēji nolīgumi, daži to sauc par, par spagetību ļodiņu, aptuveni 1500 dažādi uh, divpusēji un, un daudzpusēji nolīgumi postpadomu tāpā. Nu, bija arī bija vērojama diezgan liela pilnvaru deleģēšana, kā arī diezgan vāja šo nolīgumu īstenošanas uh, amplitūdu, sacīsim nu, šīs tirsniecības attiecības bija diezgan elastīgas, un eh, nu, tāds lūk bija konteksts tajā laikā. Un kā tas tika pieminēts, Eirozijas muitas savienības izveide, kam veidoja vienotas ekonomiskās tāpas izveide, 15. gadā ir sagaidāms, ka tiks izveidota Eirāzijas ekonomiskā savienība, nu tas viss ir krietni mainījis šo politisko un tirsniecības kontekstu, jo tas um, uzspiež tādu, tādu padziļinātu integrācijas, nesauktā hard law režīmu postpadomu telpā. Un atsaukšos to, ko teica Valences kungs. Tas ir varbūt interesants jautājums, kas būtu jāstāja des diskusijām, proti, cik lielā mērā tā Krievija reaģēja uz austrumu partnerattiecību iniciatīvu, un cik lielā mērā Krievijas Eirāzijas projekts būtu jāuzskata kā reakcija uz austrumu partnerattiecību projektu. Nu, vispār Eirāzijas integrāciju. Nu, kāds ir šis režīms un kādēļ tas mums būtu jāņem vērā? Kā es sacīju, režīms ir ļoti ambiciozs, Un, jā, tā mērķis ir panākt padziļinātu ekonomisku integrāciju, ko raksturo diezgan tāda asimetriska attieksme pret valstīm. Un ne tikai par ekonomisko ekonomiku runāju, bet arī par politiku. Nu, noteikti Krievija politiski deminē pār Kazahiju un, un Baltkrieviju, bet tāpat arī lēmumu pieņemšanas uh, pilnvaras. Parasti vien, vien valsts uh, vienu balstu šis modelis, un Krievija varētu, varētu arī pārbalsot un izbalsot, un tas attiec arī uz patreizējo uz tarifu jautājumu, piemēram, tarifi, ko Krievija pieņem attiecībā ar trešajām valstīm, kā Krievija, piemēram, šos tarifus ir, ir jāapstiprina Eirāzijas integrācijas padomē režīmā. Krievija vien pat nevar šos tarifus uzlikt. Nu, cik lielā mērā Balkrievija un Kazahstāna sekos Krievijas um, diktātam, tas arī cits jautājums. Bet arī no politiskā viedokļa raugoties ir svarīgi ņemt vērā to, ka uh, nu, Eirāzijas eh, dalība valsts politiskais profils nebūtu nav demokrātisks, un likuma vara šajās valstīs nav tā stingrākā, un tas lūk dod diezgan lielu manevra iespēju debatēs starp Krieviju un Baltkrieviju, piemēram, runāt par to, vai Ukraina uzliek tārifus vai ne. Un ir svarīgi ņemt vērā ne tikai to, ko saka Krievija, bet arī, ko saka Kazahstāna un Baltkrievija, kā tās interpretē to, kas notiek austrumu partnervalstīs. valstīs. Nu, tas lielākais jautājums starptautiskiem zinātniekiem, patologiem, tas vai Krievija var nodrošināt uh, reāls un multilaterāls un daudzpusējas attiecības. Nu, atbildes, ir, atbildes nav tik vienkāršas. Runājot par padziļinātu integrā, integrāciju postpadomu telpā, Krievija mēģina tēlot tādu labu partneri. Es pati apmeklēju Eirāzijas ekonomisko komiteju novembrī. Un nu, ne tikai Krievija, bet arī Kazahi un Baltkrievija uzsvēra, ka jā, mēs visi esam vienoti partneri un kopā strādājam. Tā kā, kas attiec uz eh, saišu padziļināšanu, stiprināšanu, Krievija mēģina viennozīmīgi, lūk, tēlot tādu daudzpusēju uzticam partneru eh, tēlu, bet kas attiec uz paplašināšanos, nu, te ir pavisam cits stāsts. Mēs zinām, ka Baltkrievija tika uzaicināta pievienoties Eirāzijas eh, muitas savienībai. Tā bija 3. septembra lēmums, kā tas ir pazīstams, piemēram, Armēnijā. Nu, šis 3. septembra lēmums bija tāds, ka prezidents eh, negaidītu un vienpusēji paziņoja, ka Armēnija pievienosies Eirāsijas eh, muitas padomē. Mēs zinām, ka viņam bija sanāksmes ar četrām acīm, un tur izskanēja specifiski argumenti un tā. Tā kā runāja par Eirāsijas integrācijas režīmu padziļināšanu vai paplašināšanu, tas ir faktiski Krievijas pašas projekts. Balkrievija un Un Kazahstāna par šo jautājumu vispār nav izteikusies, kas attiec uz Ukrainas vai Armēnijas iekļaušanu šajā savienībā. Tā kā, kas attiec uz eh, šī režīma iekšējo darbību, nu, Krievija ir daudz eh, aktīvāka nekā, nekā arī aizpasnē. Un jau 11. gadā Putinkungs pauda pārliecību, ka viņš var paļauties uz citām dalību valstīm, protams, Baltkrieviju un Kazahstānu, ka šīs valstis eh, nepieciešamības gadījumā slēgs um, robežas ar uh, Ukrainu, proti, ka Kazahija un uh, Ukraina sniegs savu atbalstu šādam risinājumam, tā kā nu, Putins viennozīmīgi negaidīja, ka tur varētu būt kāds domstarpības. Nu, ko apakšā šajā slaidā uzsvērts, ka Krievijai virknē divpusēju un uh, daudzpusēju instrumentu, ar kur palīdzību tā var ietekmēt austrumu partnervalstis. Un viens no tiem ir nesen, nesenais Tātad eh, pirmās tirsniecības nolīgums tam 11. gada, kas dod iespēju, 13. pandāts rakstīts, eh, noteiktos gadījumos pieņemt ārkārtas palīdzības pasākums. Tas formulēts ļoti tā brīva elastība, Krievija katrā ziņā norādīs, ka tā ir gatava šos pasākumus arī izmantot. Un tad ātri paskatīsimies uh, informāciju par, uh, par Ukrainu. Tātad runājot par jaunu valstu piesaistīšanu, valsts, kas uh, visintensīvāk uh, ir bijusi pakļauta tā, tādai uh, man būtībai kampaņai attiecībās iekļaušanās Eirāzijas eh, savienībā tā bija Ukraina, protams, šī valsts, un nu, tik manipulēts ar ekonomiskiem plusiem, iegūmiem īstermiņā, ilgtermiņā. Tik runāts par uh, tehnisko konverģenci un, uh, un modernizāciju, tehnoloģijas uzlabošanu, tā, tāpat tiek izvinot arī politiski argumenti, protams, ka Krievija būs daudz stiprāks partners par Eiropas Savienību, nu, un tāpēc tātad. Uh, kopā ar eh, Krieviju eh, piedaloties sarunās eh, ar Eiropas Savienību, būtu labāk iespēja panākt vēlamos rezultātus. Nu, runājot par kampaņu Ukrainā, pārsvarā tiek izmantot stimulu, tātad tās ir, tās ir burkāniem aptuveni 290 miljārdi eiro, ko Ukraina varētu iegūt turpmāko 20 gadu gaitā, bet ne jau tikai par stimuliem bija, bija runa, bija tiksim, arī draudie, tiksim, pārteks princips, diezgan plašs šo draudu spektrs pirmajā ievilkumā šeit jūs, jūs redzēt, faktiski tas jau ir īstenojies, ja, neekonomiski līdzekļi, militāra intervence Krimā un citi pasākumi, ko Krievija var piemērot, eh, arī tie ir vai arī to kā kā tiks eh, izmantoti, ekonomiskās sankcijas un eh, dažādas uh, dažādi nespecificēti vēl līdz šodienai aizsardzības pasākumi, tirsniecības embargo, piemēram, aizliegumu noteiktiem sektoriem vai, vai produktiem, tāpat arī pastiprināts muitas pārbaudas, pie kā atgriezīšos, un tāpat arī tarifu pacelšana līdz dempinga līmenim. Tāpat enerģētikas politika ir ļoti svarīgs instruments, tāpat arī darba tirgus ierobežojumi, nu, lūk, tie visi ir aspekti, pie kā vajadzētu, ko vajadzētu koncentrēties varbūt runājot par konkrētām valstīm, tie, tie nav tik būtiski, bet, bet kopā kompleks, komplektā tie atstāt uh, diezgan lielu kaitējumu austrumu partneru valstīm. Nu, pavisam ātri, nu, jūs redzēt tā, uh, tāds tirdziņš, piena tirgus, uh, piena produktu tirgotāju Gruzijā. Nu, maz ticams, ka viņi varēs eksportēt savu produkciju uz Eiropas Savienības tirgu tuvākajā nākotnē vai arī vispār jebkad. Ja Bet runājot par sodiem, mēs zinām, kāda situācija Moldovā, piemēram, vīnu un alkohols, alkohol, alkoholisko dzērienu tirsniecības jomā ir aizliegumi, 28% no šīs produkcijas iet uz Krieviju. Nu, ir runa par uh, marķēšanu, marketingu un resursiem. Eiropas Savienībā ļoti konkurētspējīgs uh, tirgus un Moldovā vīniem iespēsties šeit ir grūti, piemēram, Krievijā šis uh, gan Moldāvu, gan gruzīnu vīni tiek augsti respektēti, tiem ir labs, eh, laba reputācija. Un nu, pret Moldovu tiek vēsti arī enerģētiski instrumenti, tātad eh, tie, tā rezultātā ir diezgan liels eh, parāds, par ko esot atbildīgi Moldova, aptuveni 4 miljārdi eiro, manuprāt, pat labāk ir tāds šāds skaitlis Transdņestras eh, eh, reģionā par gāzes izmantošanu. Izskatās, ka tagad Moldovai tiek uzlikta atbildība par Transdņestras gāzi, par, par kuras eh, um, piegādēm kontroli, tā, tā, tā neko nevar kontrolēt. Tāpat arī darba, darba spēka migrācija arī svarīgs instruments gan Moldovas, gan Grusijas gadījumā. No 300 tūkstošiem līdz pusmiljonam tātad, ekonomisko migrantu ierodas Krievijā no Moldovas, kas sastāv aptuveni 8,25% no IKP. Moldāvi saka 8%, Krievi saka 8%. 25% no Moldāvi IKP nāk no lūka darba migrācijas, darbspēka migrācijas. Situācija Grusijā. Nu, interesanti, ka neskatoties to, ka Krievija, Grusija ir tieši Krievijas partners, ņemot vērā iepriekšējos eh, tirsniecības embargo, Grusieniem izdevies jau krietni daudz veidot savu tirsniecību, bet joprojām, nu, Grusija gan cer vairāk eksportēt uz Eiropas Savienību, bet uh, pēdējo desmitgažu laikā vīna produkcija, vīna ražošana, protams, ir pārsvarā gājusi uz Krieviju un bijušo padomu savienību. Tie tad saldāki vīni, kas ir piesiets Krievijiem. Nu, un pēc tam vagu atcelšanas tiešām vīna eksporta uh, apjoms Krieviju krietni paaugstinājās. Tā kā, lūk, joprojām arī, Krievi, arī situācija Grusijā ir viegli ietekmējama un arī uh, darbspēka migrācija, arī diezgan migrācijas ierobežošana ir diezgan liels apdraudējums uh, Grusijā. Tomēr Ukraina ir visjūtīgākā valsts, eh, Moldova ir vis um, nabadzīgākā valsts Eiropā, un varbūt tā līdz ar to tā arī mazāk uh, cieši no tā viss, bet par Ukrainu runājot, nu, kādi varbūt mīnus Ukrainā? Subsīdijas, um, Krievija pārstāvējusi pasūtīt uh, dzelzceļa vagonus, kas tiek ražoti Ukrainā, tie sastāv ap, ap, apmēram 8% no eksporta, un tas apstādināts tagad. Tāpat mašinērijas eksporti. Uh, Uh, pārsvarā austrumu un dienvidu Ukrainā ir izvietotas šīs fabrikas, un tur tagad darbs apstājies. Tādēļ, ja Krievija uh, aizslēgs savas robežas, brīvās uh, tirsniecības uh, nolīgums, uh, Ukrainai būs uh, patiesi tāda ekonomiska pašnāvība. Tāpat uzlikt embargo noteiktiem produktiem, piemēram, šokolādei, cūgaļai un piena produktiem, tāpat arī pastiprināts muitas pārbaudas, kas ir diezgan interesanti. Te parādīšu, nu, kādu varētu schematiski attēlot tirsniecības kāru, kas izvērsās starp Ukrainu un Krieviju pērnā gada augustā, netika pasniegta oficiāla informācija, tātad kādēļ tad Krievi, Ukrainas preces nedrīkst ievest Krievijas teritorijā. Nu, Krievija vien izmantoja Eirāzijas komisijas izstrādāto muitas kodeksu, nepaziņojot neko par, par, par to Ukrainai, nu, neko citu arī Ukraina tur nevarēja darīt. Tika iesniegta lieta Pasaules tirdzniecības organizācijā, bet neskaidrības nu tur īsti nebija nu, tika manipulēts ar tādiem meklējumiem paziņojumiem, bet skaidrības nebija. Antidempinga tarifi, tātad tā, tā, tā, tarifi, kas sasniedz dempinga līmeni, var pārkāpt atkal PTO noteikums, tāpat arī likuma vērē tāds pavāžu koncepts. Šajās valstīs var jums sniegt konkrēts skaidrs, konkrēta informācija vēlaties, bet varbūt viss, viss eh, svarīgākā ietekme, kādu eh, Krievija ekonomiskās ziņām rastātu uz Ukrainu, protams, ir energoresursu cenas. Tas lielā mērā ietekmē Ukrainas tautsarniecību visās jomās, un mēs zinām, ka pilnīgi noteikti cenas paaugstināsies. Tāpat arī darba tirgus migrācija, kas gan pārsvarā attiecas uz Krieviju, uz Rietumu, Ukrainu. Un tieši Rietumu Ukrainā šis skaitījums droši vien būs visaugstākais. Bija pēdējie slaidi. Nu, Krievijas retorika ir nu, tāda, ka tā, tā tad aizstāv ilgtermiņa labumu šajās valstīs, kā arī varbūt īstermiņa sankcijas. Un, um, Krievija jau izmanto valstu mīnus, valstu trūkumus, vēršoties pie konkrētiem pašmāju personāžiem, organizācijām, un Krievijas uh, stratēģija šo pozitīvo un negatīvo pasākumu komplekts. Ne tikai runājot par Armēniju, piemēram, bet lai arī uh, sodītu tos tās valsts, kas uh, mēģina iziet no Krievijas orbītas. Un nu, šeit partneru valstu uh, starpā valda vienprātība, Krievija ļoti efektīva, negatīvu sankciju ieviesēja tā sacīt, nu, un viss no tā baidās. Krievija var paaugstināt ekonomiskās integrācijas izmaksas starp Austrum Eiropa partneriem. Nu, nav runa par īstermiņa um, tādu konkurenci pēc viņas samita, bet runa par ilgtermiņa centieniem uh, graut Austrum partneru Eiropas ambīcijas Nav runa par to tik daudz, lai piesaistītu viņus uh, savam blokam, bet vairāk, lai bloķētu un uh, sodītu viņus par viņu centieniem. Well, total... Paldies, jūs secinājums bija pilnīgs pārsteigums no dienu. Tagad es aicinu do, doktoru Kasier no Briseles eh, starptautiskajām studijām no Briseles universitātes un Kentas universitātes. Lūdzu, desmit minūtes. Paldies, priekšstādātāji. Krīze, ko esam redzējuši pēdējo nedēļu laikā, Krimā nav jauna konfrontācija. Eh, šis konflikts konfrontācija jau vairākus gadus brieda un tāda pārgais pilnīgi jaunā līmenī. Es domāju, ka sacensība konkurences loģika ir attīstīsies tā, ka neviens to neiedomājas. Sākotnēji sacensība bija tīri ekonomiskā līmenī. Eh, Krievija izmantoja eh, ekonomiskus pasākums, un tagad pārgājus pie Krīmas aneksijas. Tagad tā ir militāra sacensība Tāda ir bijusi Krievijas politika pēdējo gadu laikā, taču tagad tas ir pilnīgi pārējais jaunā līmenī. Bija skaidrs, ka uh, ir potenciālie draudi, kas to visu pavada. Tas rada jaunu kontekstu austrumu partneru attiecībās Tagad eh, pārakstīšu, parakstot šādus eh, nolīgumus, varbūt ne tikai tirzniecības ierobežojumi, bet pat militāra atbilda. Tātad pilnīgi jauns konteksts tagad izveidojas. Pastāstīšu divus atšķirīgus stāstus. Pirmais būs īstermiņa stāsts par pašreizēm notikumu, un pēc tam ilgtermiņa stāsts par to, kā es un Krievijas attiecības attīstījušās pēdējo gadu laikā. Daudz, protams, būs atkarīgs no tā, kā notikuma attīstīsies nākošo mēnešu vai nākošo nedēļu laikā, īpaši kā mainīsies status quo pēc referenduma Krimā vai kāpināsies situācija vai iespējams konflikts mazināsies. Sākot ar īstermiņu stāst, tas, kas šodien notiek Krimā, tā ir būtībā de facto uh, Kri, invāzija Krimā, de facto Krimas eh, aneksija, tāda ir Krievijas atbilde, skaidrs, ka Krievija ir pārkāpusi sarkano līniju, izveidojot bīstam precedents, skaidrs, ka referendums ir nelegāls, jo tas pārkāpja vairāk starptautiskās vienošanās no ANO hartas līdz 1994. Eh, gada Budapeštes memoranda 73. panta Ukrainas konstitūcijas pārkāpums un arī tiek pārkāptas uh, robežas un tiek veicināta nestabilitāte. Turklāt referendums arī neleģitīms taiziņā, ka tas norisinās nestabilitātes, e, militāru uzbrukuma apstākļos ar zemes sagrābšanu, kas ir pilnīgi nepieņemama. Ne tikai pati šī aneksija ir nepieņemama, bet vispār tas, ka tas notiek Eiropā. Eiropā nav maināms robežas. Ja tas netiek darīts ar ilgstošām konsultācijām šādā ceļā ar visiem iesaistītiem partneriem. Turklāt tas nav uh, risinājums minoritāšu problēmām Eiropā. Uh, viens um, rakstnieks ir minējis, ka Eiropā ir vislielākā minoritāšu da dažādība un skaidrs, ka uh, katrs iespējams risinājums minoritāšu problēmai rada jaunas problēmas. Uh, Turklāt te ir militāra intervence no Krievijas puses, un te nav tik daudz sakara ar to, cik neaizsargāts jūtas mm, Krievu iedzīvotāju grupas. Skaidrs, ka Ukraina ir ārkārtīgi svarīga Krievija no ģeopolitiskā viedokļa. Maskava to uzskata par pēdējo buferi un Kievas režīms, kas, kam ir uh, ambīcijas iestāties NATO bija pilnīgi nepieņemams Krievijas valdībai. Un turklāt arī Melnās jūras kara flote, Krievijas kara flote ir Ukraina. Jāsaprot arī politiski stratēģiskie apsvērumi, ka, no kuriem vadās jāatzīst arī dažas uh, radikālas grupas pašā Ukrainā. Krievija grib nošaut divus aizsardzījumus šāvieniem. No vienas puses tā runā par eh, krievu minoritātes aizsargāšanu draudu gaismā un tai pašā laikā tas ir instruments, kā apvienot Krievijas pilsoņus pie šī karoga. Turklāt interesanti, ka pagātnē šīs eh, krieviski runājošās minoritātes netika īpaši mobilizētas. Nav pamat uzskatīt, ka bija kaut kāda eh, separātiski kutīgi iepriekš Turklāt Krievu etniskā minoritāte, kā to devē plašsaziņas līdzekļi, ir e, ļoti neskaidra, jo daudzi cilvēki ir no jauktām ģimenēm, lieto vairākas valodas savā ikdienā, un līdz ar to šī koncepcija e, Ukrainas austrumos nav tāda vienota saprotama. Vēl strateģiski apsvērumi Krievijas, Krievijai. Tad nu pāriem pie ilgtermiņa stāsta Krievijas stratēģiskie, stratēģiskās bažas esam redzējuši, ka ES un Krievijas attiecībās ir bijušas stratēģiskas problēmas um, jau vairākus gadus, un es domāju, šīs problēmas ir jārisina ilgtermiņā, lai nepāriet no vienas konfrontācijas uz otru. Nedaudz pastāstīšu par Krievijas ārlietu politikas raksturīpašībām. Pēdējā gada laikā ir redzams, ka šī politika ir muskuļu izrādīšanas politika, izrādot savu varas tēlu. Taču patiesībā tā slēp to faktu, faktu ka Krievijas ārlietu politiku vada uh, vājums un bailes. Uh, pēdējo 20 gadu laikā Krievijas uh, eh, ietekmi ir samazinājusies un uh, Krievija saprot ģeopolitisko notikumu nozīmi. Krievija atrod zināmā izolācija. Uh, Turklāt Krievija netiek atzīta kā galvenais spēlētājs starptautiskajā sabiedrībā vai Eiropā. Un uh, Putina režīma laikā tas, protams, ir vairojas iespaidu, kā rietumi un ES vēlas vājināt Krieviju, ka tāda sota politika. Tas uh, ir izraisījis ģeopolitiskās uh, uh konkurences uh, loģiku sākot no 1999. gada, kad bija intervence Kosovā, un tagad Krievija to izmanto kā legālu argumentu savai darbībai, tāpat tai pašā gadā paplašinās NATO, vēlāk Krievijas politika un Eiropas uh, kaimiņa attiecība politika tika nošķirts. Pirmkārt, tā bija Krievijas vēlme nu, šķirt, uh, radīt atsevišķu virzienu taču tas uh, radīja īpašas attiecības ar austrumu partnerības valstīm. 2004. gadā uh, bija uh, oranžā revolūcija un citas revolūcijas, uh, kuras Krievija uztvēra kā rietumu izraisītas. Tad Krievijā arī ir, vietē, ir problēmas ar vietējiem politikām un, un tad arī plāni par uh, asociācijas nolīguma parakstīšana austrumu partnerības valstīm ir eh, steidz problēmas. Tātad esam radījuši konkurētspējas politikas loģiku, lielā mērā tas bijis neapzināti, un tad arī alternatīvie reģionālismi visā Eiropas Savienībā vai nu ES eh, e un austrumu partnerība vai arī partnerība ar Krieviju muitas savienības ietveros. Skaidrs, ka nepieciešams labas attiecības gan ar Krieviju, gan ar e- Eiropas Savienību, un konflikts tagad pārgājis jaunā līmenī, militārā līmenī, un šīs uh, izvēles tagad ir pat vēl krasākas. Jautājums te ir par Krievijas vietu pasaulē, jeb Eiropa, vai Eiropā par uh, robežām. Iespējams, ka tas ies vēl tālāk pēc Putina ēras Krievijā. Ilgtermiņā mums jādomā par uzticēšanās gaisots veidošanu, īpaši jāsaprot Krievijas bažas, ja nevēlamies no viena konflikta pāriet uz otru konfliktu. Lavrov, ministrs Lavrovs runāja par ieteiksmes sfēru izveidi, viņš acīm redzēt to domāja nopietni, Krievijas acīs tās, tā ir, tas ir bažas Skaidrs, ka pēdējo nedēļu laikā šīs, šī uzskati ir atainojušies reālajā situācijā. Un tālāk ir jāsaprot, ka trūkst Eiropas Savienībā struktūru, kā šādas problēmas risināt. Iespējams, ka mums trūkst struktūras, kas mums ļaut jau paredzēt šādu krīzi. Mums jābūt gana spēcīgiem, lai izveidotu šādu struktūru. Es jau vairākus gadus iestājos par to, lai iesaistītu Krieviju plašāk un izveidot šādas struktūras. Varētu sacīt, ka 90. gados mēs zaudējām savu ietekmi, kas. Uh, izveidoja struktūru, kas ļautu Krieviju plašāk iesaistīt Eiropā. Ko tas nozīmē pašreizējā kontekstā? Un te mans īstermiņa stāsts un ilgtermiņa stāsts sanāk kopā. Pirmkārt, skaidrs, ka Krievijas precedents novedīs pie sankcijām, no tām nevar izvairīties, tās pakāpenes tiks ieviestas, lai Krievija vēl varētu atkāpties, ja tā vēlētos to darīt. Otkārt ir svarīgi norādīt, ka sankciju kontekstā nedrīkstam uh, par zemu, eh, par augstu novērtīt, novērtēt Krievijas efektīvo reālo spēku. Krievijas ekonomika apmēram Itālijas ekonomikas apjomā. Krievija šodien ļoti izolēta, tai nav izdevies panākt atbalstu no citiem muitas savienības locekļiem. Pagājušajā nedēļā tā to mēģināja, taču viņi neatbalstīja ANO drošības padomē Kriev, eh, Ķīna un jāsaprot arī atkarība no enerģijas, taču šis arguments kaut gan bieži tiek izmantots pārspīlēts. Ja paraugāties skaitļiem, eh, atkarība no Krievijas dabas gāzes ir neliela, nelielāka relatīvos skaļos nekā 1991. gados, kad Eiropas, eh, kad PSRS vēl pastāvēja, toreiz apmēram 50% no dabas gāzes tika importēts no Krievijas, un šodien apjoms ir viena trešdaļa un eh, ja paraugās uz patērēšanu, tad tikai viena ceturdaļa no dabas gāzes, kas tiek patērēta Eiropas Savienībā, ir no Krievijas. Tāda atkarība ir ievērojama, tomēr tā nav tik visaptvaroša, kā parasti tiek norādīts. Taču šīs sankcijas būtu jāsaista ar ilgtermiņu. Mēs tiekam pāri krīzē un Krievija piekāpjas. Es domāju, tas ir nepieciešams ilgtermiņā citādi. Pastāv risks, ka situācija pasliktināsies. Ja vēlamies izvairīties no konfliktiem ilgtermiņā, tad šī problēma tiešām jārisina. Un tā arī palīdzēs atzīt, ka, ka jāstiprina cita Krievija, nevis tā Krievija, kāda ir tagad, kā Hodorkovskis sacīja Maidena laukumā pagājušajā nedēļā. Jādomā arī par Krievijas minoritāšu tiesībai, iespējams jādomā arī par Ukrainas ārlietu politiku vēlākā darba posmā. Jādomā arī, kāda varētu būt Ukrainas loma plašākā Eiropas drošības struktūrā, runājot par austrumu partneru attiecībām. Es domāju, ir svarīgi atzīt asociācijas nolīgums un uh, padziļinātās uh, tirzniecības nolīgumu jēga. Eksporta noteikumi un standarti uh, arī ietekmē uh, varbūt mēs to nesauksim par uh, ietekmes sfēru, taču tas nostiprina šīs valstis e, Eiropas sfērā. Mums jāiesaista Krievija, jādomā par apspriežu struktūrām. Un tad lielais faktors, kas sadalā Eiropu divās daļās - austrumu partnerību no vienas puses un e, muitas savienību no otras puses, mums jādomā par juridisku tuvināšanos. Ilgtermiņā tas neatstās nekā cita izvēle, kā tikai darboties brīvās tirdzniecības nolīguma virzienā. Nobeigumā šie uzdevumi ir ļoti sarežģīti, varbūt pat laban uh, nav vispār iedomājams, kā tās problēmas varētu atrisināt, taču, ja nevēlamies, lai vienam konfliktam sekot otrs, tad ilgtermiņā šīs problēmas jārisina. Paldies! Thank you very much! Paldies! Vīgan kungam vārds. Ārējās rīcības dienesta pārstāvs eh, Vīgan kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, pateicos šī pasākuma organizētājiem par to, ka ļoti saulaicīgi tiešām norganizēt šo pasākumu pašā notikuma epicentrā. Es ceru, ka pēc pāris dienām notikumi eh, vairs nebūs tik saspringti, situācija būs nedaudz deeskalējusies, katrā ziņā mēs noteikti strādājam šādā virzienā un, eh, un ceram, ka Krievijas federācijas pārstāvi arī pēc tam drīz reaģēs uz mūsu centieniem. Tuvākajās dienās tiks uh, pieņemti svarīgi lēmumi OECD, Vīnē. Es neizslēdzu to, ka tuvākajās pāris dienās var tikt uh, panākt vienošanās par uh, uzraudzības misijas uh, nosūtīšanu uz Ukrainu, kas būtu pirmais pozitīvais signāls par to, ka notiek, zinām, um, situācijas deeskalācija. Un mēs uh, nezinām, ko prezidents eh, Putins pavēstīs rīt, kad viņš eh, Krievijas domā uzstāsies eh, ar situācijas pārskatu Ukrainā, viņš varētu sūtīt dažādas signālus, bet tiesība akti, kas tiek apsvērts, apsvērts pat labam un kas dot iespēju Krievijai de facto anektēt kādu, kādu trešās valsts teritoriju, kuras valdību Krievija uzskata par leģitīmu, nu, tas mums noteikti izvērst liels galvasāpes. Tas ir starptautisko tiesību klājuši pārkāpums, sākot ar apvienoto nāciju hartu. Un es uh, nenāju par tādiem specifiskiem divpusējiem starptautiskajiem tiesību instrumentiem, kas joprojām ir spēkā, tiek, teiksim, starp Ukrainu un Krieviju. Un kā mans kolēģis, mēs manīm, uh, Keisar kungs izteicās, nu, situācija pat labāk tās eh, cēlons ir dažādi ekonomiskās integrācijas eh, rādītāji. Eh, kaimiņu valstīs tas novēdz pie tādas atklātas politiskas sāncensības, kam ir noteikts, noteikti ietekmi uz drošības sfēru. Nu, un tagad, pirmo reizi kopš augstākā lēkiem, ir mests klājuši izaicinājums Helsinku noslēguma akta secinājumiem, kur ir noteikti uzsvērts valstu teritoriālās integritātes neizskaramības princips. Tātad pirmo reizi kopš augstākā laikiem šis princips tagad ir apšaubīts. Nu, un apšaubīts ar vienas uh, valsts patvaļīgu lēmumu uh, palīdz tātad uh, starpniecību, kas dod iespēju vienpusēji ar militāriem paņēmieniem mainīt uh, suverēnu valstu robežas. Nu, tas, tā ir, tas ir nopietns jautājums, tam ir nepieciešama arī nopietna reakcija. Mans kolēģis no tirsniecības ģenerāla direktorāta vairāk pieskārsies uh, kontekstam, priekšvēsturē, tam, cik liela ir um, tirsniecības izaicinājuma un tā tālāk, bet es uh, vēlos uzsvērt, ka Da, nu, daži uzskata, ka Eiropas Savienība to ir uh, izraisījusi. Modernā tirsniecības politika, ko mēs piekopējam partneriem visā pasaulē un mūsu tiešiem, tiešām kaimiņu valstīm, varbūt esam brīžiem bijuši pārāk ambiciozi savos centienos, bet uh, nu, šo nolīgumu vienkāršā loģika ir tāda, ka nu, mēs mēģinām uh, novērst uh, tarifu barjeras Līdz ar to šie tarifi tiešām ne tikai krītas, vai, vai arī tiek, tiek svītrot, un tirsniecības kvotas tiek atceltas. Bet turklāt vien, vienam tie pašiem produktiem ir vien tie paši standarti un tarifi, un līdz ar to tie var viegli pārceļot no vienas ekonomiskās tāpas uz uh, citu. Tā kā de facto nu, visi var gūt labumus no pasaules lielākā kopējā tirgus, kas ir Eiropa. Nu, lūk, un uh, paplašinot šos centienus ar. Uh, ar partneriem citur pasaulē, kādēļ gan, gan tas nevarēja būt iespējams ar mūsu tiešajiem kaimiņiem. Tā bija iemesla vien, tā iemesla dēļ vien, ka, lūk, daži uzskata tos par Eiro, Eirāzijas schēmu būtiskiem elementiem. Kad sākām sarunas ar Ukrainu 7. gadā vēl šāda Eirāzijas savienība nekur nefigurēja, kad 3. gadā uzsākām uh, Eiropas uh, Savienības un Austrum partnerattiecību iniciatīvu, tad vēl, vēl jau mazāk. Un 9. gadā, jā, nu tad jau nedaudz uh, šī ideja tā kā gaisā virmoja, bet tāpat bija, arī bija skaidrs, ka Ukraiņu, Ukraiņas tautas ambīcijas, ko uh, Ukraiņas radā, tātad parlamentā pauda dažādas uh, frakcijas, uh, pārstāvot dažādas intereses un, un sabiedrības uh, uh, sfēras, un tur rālaši bija uh, diezgan daudz. Uh, Eiropas Ukrainas, tad Ukrainas austrumu pārstāvi, tā skaitā arī oligarhu un tā tālāk, bet tad arī viņi pauda atbalstu Eiropas Savienības idejai un, eh, nu, vismaz vēlējās noslēgt asociācijas nolīgumu ar uh, Eiropas Savienību, panākt ekonomisku integrāciju, tā kā no politiskā viedokļa augoties, tas viss noved mums pie principālā jautājuma, vai mēs uh, ievērojam valstu un tautu suverēnās uh, intereses un, un, un uh, viedokļus, ko pauž demokrātiski ievēlētas valdības, vai arī mēs atgriežamies pie 20. un 19. gadsimta un runājam atkal par, par politiskām uh, interesēm, par, par uh, principu uzreiz uzvaitās iegūst visu un tā tālāk no, nu, pie tā viss tā, ko Merkels kundze savā deklarācijā pauda Bundestāvā pagājušajā nedēļā. Nu, tas ir būtisks iekšējās un ārējās politikas izaicinājums Eiropas Savienībai. Šeit mums kontinentā un ne tikai. Ja šāda pieeja, ko piekop Krievija pat labaini, kļūst par precedentu un piemēru, piemēru tam, kā risināt atvērtus jautājumus, nu, tādā gadījumā Nu, šo precedentu var atkārtot ne tikai Krievijas federācija, bet pret Krievijas federāciju citas kaimiņu valsts un tāpat arī mm, citas teritoriāli spēcīgas valstis kaimiņos un, un citur pasaulē varētu mm, uzņemties, e, izmantot šo precedentu. Tieši tādēļ es vien pieņēmuši ļoti stingru nostāju šajā jautājumā, ne nu, pat ir noslēgusies ārlietu ministru sanāksme, kas šodien pieņēmis lēmumu pirmo reizi vēsturē, uzlikt e, mētiecīgas ierobežojušas sankcijas e, attiecībā uz Krievijas federāciju un tās pilsoņiem. Ir runa gan par ties, noteiktiem tiesību aktiem, gan um, konkrētām tiesniecības sankcijām. Tas ir diezgan spēcīgs izteikts signāls. Mēs vēlēšu esam atturējušies, cik iespējams, no sankciju uzlikšanas pret um, mūsu strateģiskiem partneriem, tādiem kā Krievijas federācija. Neskatoties uz daudziem aicinājumiem, tāpat eh, no Eiropas eh, parlamenta puses uzlikt sankcijas, eh, un, piemēram, Magnitska sāraksta mm, iniciatīvas sakarā. Nu, mēs zālēši to esam uzskatījuši kā ļoti nopietnu izaicinājumu, kam ir nepieciešama visnopietnākā atbilde. Nu, šī ir pirmā atbilde mm, šajā tā saucamajā otrajā notikuma fāzē. Mēs ceram, ka ārlietu ministru solītais signāls būs pietiekami skaidrs. Krievija nedrīkst anektēt Krieviju. Ja nu tam nesakos konkrēti pēcpasākumi, ja nesakos uh, situācijas deeskalācija, tad baidos, ka sakos papildus pasākumi valstu un valdību vadītāji 6. martā kopējā deklarācijā to arī ir uh, uzsvēruši, un, kā jūs zināt, viņi kārtoreiz tieks šo ceturtdienu un piekdienu vēlreiz Briselē, tātad kārtējā Eiropa padoma notiks. Tiks parakstīts asociācijas nolīgums ar Ukrainu šajā samitā. Nu, tiks parakstīts arī politiskas eh, normas, politiski, politiskas deklarācijas, un eh, cerams, ka tas eh, sūtīs skaidru un spēcīgu politisku signālu šajā Ukrainē tik sarežģītajā laikā. Nu, tā skaitā valsts un valdību vadītāji uzņemsies saistības konkrēti parakstīt visas astoties nolīguma sādās, tā skaitā arī slaveno padziļinātas tirzniecības tātad nolīgumu. Šāda domāšana, šāda, šāda pieeja ir sveša mums. Ir nepieciešami stimuli, nevis sankcijas. Ir nepieciešams investīcijas, kas sniedz iespējas citiem. Kad eks-prezidents eh, Janukovičs mums vēstīja par to, ka aptuveni 60% Ukrainas eh, rūpniecības atrodas eh, Krievu rokās. Nu, to mēs nezinājām, ja, ka tas, tas pieder Krieviem. Bet es uzskatu, ka arī šīs eh, kompānijas noteikti arī gūs labumu no brīvās un padzinātās tirsniecības nolieguma ar autonomiem tirsniecības pasākumiem, kuras tās ir spēkā vēl pirms šī nolieguma parakstīšanas. Vēlos uzsvērt, ka mūsu palika attiecībā uz uh, Krieviju pēdējā gada gaitā. Un nu, šo politiku no vienas puses ir um, raksturojis, raksturojis tādu iebēdējušu attieksmi attiecībā uz austrumu partneru valstīm, ko piekopa Krieviju, par ko runāja Balčuks kundze savā, savā runā, dažādās formās tā izpaudās, un mēs uh, Mēģināsim, protams, dažādīgi, daudzveidīgi atbalst, atbalstīt mūsu partnerus, bet vienlaikus eh, mēs eh, nedrīkstam pakā, pastāvīgi sārstinās lodzi attiecībās ar uh, Krieviju, vienlaikus domājot pie sarunas labošanas ar citiem partneriem. Mēs esam uh, daudz strādājuši pie šo attiecību modernizācijas. Es tam mēģināšu harmonizēt dažādas normas un standarts visdažādākajās jomās, kas ir eh, būtisks eh, priekšnoteikums eh, sekmīga jauna nozara attīstībai Krievijā, kas arī tad varētu būt piekļuva mūsu tirgiem tālāk. Tāpat arī aizdevumi bijuši diezgan ievērojami. Eiropas investīcija banka ir aptuveni miljārdu eiro pērnā gada gaitā investējusi MBU atbalstam. Šis gads ir zinātnes atbalsta gads, ar šeit un Krievijā. Esam atbalstījuši 12. gadā Krievijas pievienošanos PTO, kā arī ECO. Janvārī būs būtisks um, samits, tas nebūs parasts samits, nebija parasts samits, ņemot vērā um, Krievijas sarežģīto attieksmi pret mūsu austrumu partneriem, Krievijas rietumu partneriem. Tad mēs neuzstāvam kā mūsu kopējos kaimiņus, bet gan atšķirīgi. Tas uh, izraisa papildus izaicinājumu mūsu strateģiskās attiecībās ar Krieviju, ņemot vērā savstarpēju atkarību dažādās nozarēs. Zīmīgi, ka Krievija liek tik lielu uzsvaru savās attiecībās ar Ukrainu. Ar Ukrainu tā ir tikai 5% no ārējās tirdzniecības bilances, un, un izskatās, ka Eiropas Savienība, kuras uh, ārējās tirdzniecības bilances sastāda 50% un līdz 80% investīciju nāk no Eiropas saimnības, ka, un ka Eiropas saimnība Krievijas šķietam rūp mazāk. Ir nepieciešams padziļināt strateģiskās partneru attiecības, par ko būs runa samitā, ir jārunā par jaunu ietvaru nolīgumu, jāsāk domāt par to jau tagad, un jādomā arī par uh, ekonomisko ietekmi formālā konsultācija procesā. Neformālās konsultācijas Ukrainā jau notikušas par uh, Tātad arī Krievijas rūpniecības nozars pārstāvjiem tā tālāk, nešaubos kolēģis un tiesniecības vienā direktorātā arī par to runās, bet vēl es skaidri uzsvērt, ka mums kopējā nostāja tāda, ka ir nepieciešama brīva tiesniecība ar Eiropas saimnību, kā arī šiem līdz saviem no otras puses. Nu, un tas varētu būt kliedēt līdz šajā deficītu mūsu attiecībās, proti, izveidot kopēju ekonomisku tēpu, bet tā vispār pamatā jābūt uh, respektam uh, pret uh, valsts suverēnajām vēlmēm, nosakot, kādas attiecības tā vēlas, vai attiecībās ar mums vai Krieviju, mm. vai tā vēlas padziļinātu uh, sadarbību ar vienu vai otru pusi, bet tajā būtu valsts konkrētai izvēlē nedrīkst pieļaut to, ka Krievija diktē šo interešu uzspiešanu vai, nu, teiksim, Armēnijas prezidentam vai šajā gadījumā Ukrainai. Mr. Balas, please. Liels paldies, Balēškungs! Liels paldies priekšsēdētājiem! Daudz jau tika sacīts par ekonomikas un tirzniecības attiecībām ar Krieviju un es attiecībām ar reģiona valstīm, ar austrumu partneru attiecību valstīm. Vēlos jums sniegt informāciju par šī, šo attiecību raksturu ņemot vērā atšķirības. Iesākumam jāapzinās, ka mēs, protams, uh, katrā gadījumā runājam par bijušajām PSRS republikam. Tās ir bijušas daļa no PSRS tālējošajām. Tās bijušas daļa no PSRS tālējošajām attiecībām. Un pēc tam tās kļuva par neatkarīgām valstīm, un tad tās kļuva NVS ietvaros par brīvo tirzniecības uh, attiecību uzturētājām ar pārējām bijušajām PSRS republikām. Tas ir pilnīgi saprotams. Un viņu vidū, protams, arī bija vienošanās un nodomi. Vienošanās, kas uh, nesenā pagātnē kļuva par daudzpusēju brīvās tirdzniecības zonu, ir spēkā jau 20 gadus ir runa par muitas savienību. Taču tās ir stagnējošas attiecības 20 gadu laikā. Uh, norisinājās tirzniecība tikai uh, ar precēm, vairāk tas skar ekonomisko sadarbību, pakalpojums, investīcijas un tikai nelielā mērā tas attiecās uz netarifa pasākumiem, kas bija galvenais šērslis tirzniecībai. Runājot par ES, gluži otrādi, mēs attīstījām mūsu austrumu partneru attiecību politikas, rēģēt uz mūsu partneru interesi. Galvenais lielākais partners ir bijis Ukraina. Ar Ukrainu mēs sākām sarunas par uh, visaptverošu privās tirnesības nolīgumu 2007. gadā un šīs sarunas ir virzījušies priekš diezgan ātri jau no pašsākuma bija skaidrs, ka tad nebūs runa tikai par brīvās tirniecības nolīgumu attiecībā uz visām jomām, kuras es minēju, sniedzot eh, uzlabojums, ietvar eh, noteikumos ES Ukrainas attiecībām. Austrumu partneru attiecības ir atainojušas um, politiku arī ar citām valstīm, ne tikai ar Ukrainu. Princips un mērķus ir, esam noteikuši 2007. gadā ar Ukrainu un tie tika pielietoti ekonomikas eh, jomā arī ar citiem potenciāliem pieciem partneriem. Un sarunas ir sākts ar trim no šiem partneriem - Moldovu, Gruziju un Armēniju. Divus mēnešus vēlāk pēc 2007. gada pavasara lēmuma par Austrum partneru attiecību politiku izveidu pēkšņi notika izmaiņas 2009. gada jūnijā Krievija un citas valsts Kazahstāna un Baltkrievija pieņēma lēmumu izveidot savu muitas savienību starp šīm trim valstīm, un šī savienība būtu visaptverošāka, nodrošinātu ciešākas ekonomiskās attiecības ar trijām valstīm, eh, ciešāk nekā šis NVS ietvers. Tātad kāda ir bijusi fundamentāla atšķirība starp ES pieju un Krievijas un citu divu partneru nostāju? ES piedāvāja brīvās tirniecības nolīgumu, kas paredz uh, ka var uzturēt privās tirzniecības attiecības arī ar uh, jebkuriem citiem partneriem. Privās tirzniecības nolīgumi var būt spēkā vairāk un uh, kāda valsts, kas pievienojas brīvās uh, tirniecības nolīgumam ar vienu partneri, var brīvi izlemt parakstīt līdzīgas nolīgumas ar citiem partneriem, līdzīgas nolīgumas vai pilnīgi vienādas nolīgumas. Tā tad uh, brīv, brīvo tirdzniecības nolīguma partneri netiek ierobežot. Taču tā nav muitas savienībā no Krievijas puses. Tā jau pēc definīcijas ir vienpusējas attiecības un partneri eh, juridiski un tehniski nedrīkst uzturēt nekādas paralēlas privās tirdzniecības attiecības arī par kādu citu vēl partneri. No šī viedokļa lēmuma laiks kad izveidot muitas savienību, bija visnotaļ interesants, jo divus gadus pēc tam, ka Eiropas Savienība sāk sarunas ar brīvās tirniecības nolīgumu ar Ukrainu, Krievija izlēma izveidot pats savu muitas savienību, kas jau pēc definīcijas nozīmē to, ka Ukraina nevarēs būt muitas savienības locekli no vienas puses šīs muitas savienības raksturdēļ un līdztekus tam pabeigt brīvās tirdzniecības sarunas ar Eiropas Savienību. Tā vismaz no Eiropas Savienības viedokļa tas bija ierobežojošs faktārs, jo mēs vienmēr austrum partneru attiecību partnerus aicinājām veidot attiecības ar Krieviju un tradicionāliem LVS partneriem, Un uh, eh, NVS ietveros tas būtu pilnīgi iespējams, varētu arī izveidot padziļinātas attiecības, uh, tirgojoties ar precēm, ar pakalpojumiem, attiecībā uz investīcijām, valsts iepirkumu un visām citām modernās sadarbības formām. Tātad šī izvēle liecina par to, ka nevis Eiropas Savienība, bet Krievija sāk raudzīties uz ekonomisko sadarbību kā uz eh, konkurences vai ģeopolitiskās dominances instrumentu, ja tā varētu sacīt. ES un Krievijas attiecībās par spīti šim faktam Krievija līdz pagājušam gadam nav izraisījis nekādas lielākas bažas par eh, sarunu noris ar Ukrainu vai citiem partneriem. Mums ir plašas attiecības ar Krieviju. Gadu notiek divi samiti, kas savā ziņā ir izņēmuma situācija ar mūsu partneriem, regulāras ekonomiskas un tirzniecības diskusijas. Krievijā konsens par tagad kā dzirdam eh, ne, eh, negatīvo ietekmi, eh, kas izriet no, š, izriet no šīm diskusijām ar mūsu austrumu partnerības partneriem eh, nekad neparādījās. Tikai tagad pirms gadu. Tā tad sarunas turpinājās bez kādām lielām problēmām, un Ukraina 2011. gadā noslēdz sarunas, un tas bija laikā, kad prezidents Janukeviševi ilgāk brīd bija pie varas un nekādu lielu problēmu, cik mums zināms, nebija. Problēmas sākās tikai pagājušā vasara. Pēkšņi mēs izdzirdējām, ka Krievija sākus piemērot eh, pasākumus pret Krieviju. Tas neatiecās tik daudz, pret Ukrainu, tas neatiecās tik daudz uz tarufiem, jo uh, Krievija kļuva par pasaules irniecības organizācijas locekli, līdz ar to nevarēja palielināt savus tarifus. Tie sākotnēji bija netarifa um, pasākumi, veselības pasākumi, uh, um, muitas kontroli un daudz citu pasākumu, kas mūsu skatījumā bija nelegāli no PTO viedokļa. Nevarētu gaidīt šādus uh, pasākums no PTO locekļs pret ekvivalentu PTO locekli Ukrainu. Un šādi paši pasākumi tika piemērot arī pret Moldovu un Gruziju. Mēs vienmēr dzirdējam, ka šie pasākumi bija pamatoti no ES viedokļa. Mums par to bija šaubas, mm, šaubas par to, vai šie pasākumi ir pamatoti. Mēs redzējām, ka šo dažādo pasākumu intensifikācija bija tiešām saistīta ar ekonomisko situāciju pagājuši. Vasar pēkšņi tika ievies daudz pasākumu pret Ukrainu, pēkšņi izrādījās, ka šokolāde no Ukrainas ir ar bīstamām vielām un līdz ar to imports bija jāaizliedz. Pārtiks preces, kas gadu desmitiem bija atrodams Grie Krievijas tirgū, izrādījās bīstams veselībai. Pēkšņi Ukrainas preces neatbilda Krievijas tehniskajām prasībām, un tas tā turpinās līdz novembrim, kad Ukraina pieņēma lēmumu Janukoviča prezidenta vadībā novērsties no padziļinātās, uh, padziļinātā privās tirdzniecības nolīguma. Un kas notika decembrī? Pēkšņi decembrī viss šīs problēmas pazuda. Ukrainas eksports. Pēkšņi eksporta preces pēkšņi kļuva ļoti kvalitatīvas, veselībai vēlamas. Uh, visas pasākumi tika no Krievijas puses atcelti, un Krievija mierīgi varēja eksportēt uz Krieviju līdz šī gada februārim, kad pēkšņi šī problēma atkal parādījās, un tagad mēs esam atgriezušies pie tādas situācijas, kāda bija augustā. Ukrainas preces ir ārkārtīgi kaitīgas Krievijas patērētājiem. Es domāju, ka nav nekas tālāk jākom jākomentē par to, kā Krievija izmanto ekonomiskos pasākumus savās attiecībās ar partneriem. Nobeigumā vēlu, vēlos īsi paskatīties uz to, ko tas nozīmē ES un Krievijas attiecību kontekstā. Kā zināt, kopš 2012. gada augusta Krievija ir Pasaules tirdzniecības organizācijas locekle. Tas bija pozitīvs solis, ka pēc 18 gadu diskusijām beidzot Krievija varēja iestāties PTO. Daudzās jomās eh, tas nozīmēja liberalizāciju, tarifi zināmā mērā tika atcelt, tika ieviestas jaun, eh, ieviest jaunu regulējumu, taču jau no paša sākuma Krievija ir izveidojusi, ir izmantojis protekcionistiskus pasākums īpaši jutīgās nozarēs, kā lauksaimniecība, piemēram, mašinērija, lauksaimniecības mašinērija un daudzās citās jomās, izmantojot eh, visas tās metodes, pasākums, kuras es jau minēju attiecībās starp Krieviju un Ukrainu. Līdz ar to ES bija spiesta rīkoties eh, tā, kā tā nekad nav darījušas, gadu pēc tam, kad tika sākts eh, strīdu risināšanas process ar Krieviju gadu pēc tam, tātad, ka pagāja tāds kā medus mēnesis starp ES un Krieviju, taču pēc tam parādies problēmas. Mans kolēģis jau minēja sarunas par jauno nolīgumu. Tas būtu nākošais nolīgums pēc partnerības sadarbības nolīguma, taču progress netika panākts šajomā sešu gadu laikā, kopš process tika sākts, jo Krievija nevēlējies uzņemtīgas nekādas tālāk saistības tirzniecības un ekonomikas jomā. Tas ir tieši pamats mūsu attiecībām. Un nobeigumā kāršo uh, eh, Lisabona Vladivostoka mērķis. Tas, protams, bija ļoti jauks mērķis un no Eiropas Savienības viedokļa mums tiešām patiktu, ja priekšnoteikumi tiktu izpildīti. Taču problēma ir ar politiskajiem aspektiem, kas nesen ir parādījušies arī no ekonomiskā viedokļa. Daudz nav noticis no Krievijas puses, lai tā izveidot priekšnoteikumu šī pro projekta tālākai virzībai. Krievija bloķē eh, sadarbību Kazahstānai, citai muitas savienības loceklei, saskaņā ar PTO noteikumiem Kazahstānai būtu jāļauj pievienoties. Baltkrievija ir diezgan tālu no PTO prasību izpildes, līdz ar to muitas savienība pati nav neatbilst PTO prasība un Lisabona uh, Vladivostoka brīvās tirzniecības nolīgums nozīmētu, ka tirgi tiktu pavērt daudz vairāk nekā līdz šim. Taču pat laban par to ir ievērojams šaubas, proti, vai Krievija to uztver nopiet pašreizējais apstākļos. Taču, ja situācija mainītos gan politiskajā jomā, gan ekonomikas jomā, tad Eiropas Savienība, protams, būtu priecīgi virzieties šajā virzienā. Paldies! Well, thank you very much. Lielas paldies. Nu, mēs visi apzināmies, ka jūs no kā sacītais eh, vēlreiz uzsver to, cik nepieciešams ir rast eh, risinājumu, cik eh, nepieciešams ir padziļinātas rūpīgas diskusijas par mūsu instrumentiem austro partnerattiecību ietvaros. Un, Nu, Krimai savā ziņā piemīt tāds austrumu, respektīvi, arābu pavasara um, um potenciāls, ja mēs runājam par austrumu patrietiecības uh, valstīm, un par to ir jādomā ne tikai no tāda birokrātiskā, bet arī no politiskā un strateģiskā viedokļa. Līdztekus tam, ka, protams, nepieciešams turpināt izvērtēt mūsu attiecības ar Krieviju. Problēma ir tāda, ka Krievija nekā tā īpaši nopietni nav uztvērusi bijušo padomu, padomu Savienības republiku neatkarību. Nu, un eh, savā ziņā netiešā veidā mēs paši esam devuši Krievijai tādu kā, tādas kā pirmtiesības attiecībās ar bijušās padomu Savienības valstīm, izņemot vienīgi, protams, Baltijas valsts. Nu, tā kā šeit viss jāskatā plašākā kontekstā, līdz tam, ko mēs varam Krīmā un Ukrainā un tā tālāk ir nepieciešams pārskatīt mūsu politiku plašākā kontekstā. Ir pieteikušies vairāki kolēģi. Lučevas kundze pirmā. Vai vēlties izteikties? Man taču priekšā, ka jūs lūdzāt vārdu, ja nē, tad, tad, protams, nē, bet, eh, ja lūdzāt, tad, jā, man ir vairāki jautājumi, ko vēlos uzdot, jā, paldies. Runājuši bulgāru valodā. Kolēģi. Tad ir lūdzu uzlieciet austiņas. Mēs runājam par uh, attiecībām starp uh, Krieviju un Eiropas Savienību. Mans jautājums ir tāds. Vai mūsu eksperti, kas šodien runāja, varētu atbildēt uz jautājumu? Ar citu paldies par prezentācijām un komentāri bija ļoti vērtīgi. Mans jautājums ir šāds. Vai attiecības ar Krieviju ir bijušas atbilstošas kopš uh, austrumu partnerības sākuma? Ko eksperti domā par šādu jautājumu? Kā var interpretēt Krievijas reakciju? Mēs runājam par to, ko gaida Krieviju no visnotiekošā, kādas bija, kādas ir Krievijas gaidas. Varbūt mēs kaut ko esam nokavējuši un nepareiz sapratuši attiecībās ar Krieviju. Uh, un uh, austrumu partnerības struktūrā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs neesam izpratuši. Ko jūs domājat par uh, ekstrēmajām partijām, kas ir Ukrainā? Daži no viņiem, daži no viņiem ir pārstāvji valdībā šo abu partiju darbība atstāja ietekmi uz tirniecības attiecībām un uz uh, valsts uh, ekonomiku, tādēļ arī šos procesus jāņem vērā. Tanok, well, uh, my... Paldies, priekšstādātāji. Saka Tanaka kungs, uh, jautājums par sankcijām. Nu, tas vien apgrūtinās dzīvi vairākiem bagātajiem krieviem un ukraiņiem, kas ir pārduši iepirkties manā dzimtenē, piemēram. Uh, Bet um, visas eh, lielās eh, zīves, visi oligārhi jau saulēcīgi pamanījušies savu naudu pārvirzīju prom no mūsu jurisdikcijām. Tā kā, diemžēl, nu, lēc tikai pasliktināsies pēc šī te referenduma fārsta Krimā, kas notiek zem lošamtēju stobriem. Un, uh, Un tagad eh, mēs redzam pēdējā, ka mistēriski vairāk par 90% ir paaugstinājies tātad to ukraiņu īpatsvars, kas vēlētos iekļauties Krimā un gluži kā Ziemeļkorejā. Nu, Sevastopolē, piemēram, vairāk kā 100% balsotāji nobalsojuši. Man nu, tā ir tie klāja meli, klāja propaganda pēc militārās intervences. Eh, Putinam nu, ir tiešām um, izdevies um, uzspiest 30. gadu domāšanu un, un procesus Eiropai, tā vietā, lai ievērot starptautiskās tiesības, kas spēkā pēc augstā kara. Viņa valdība, viņš pats nonāks izolācijā, par to nav šābu, bet mans jautājums ir nedaudz citāds. Ņemot vērā to, protams, ka Putinam, Putin varētu atturēt no tā, lai anektētu pārējo valstu vai katrā ziņā dienvidu un austrumu reģionus Ukrainā, un tas ir liels jā, un nezināmais, jo katrā ziņā šādu iespēju nevar izslēgt. Un savā ziņā tas var vienot Ukrainu, tā kā līdz šim tas nav izdevies attiecībā uz uh, Ukrainas uh, tautas apņēmību virzīties virzienā uz Eiropas Savienību un NATO, tā kā savā ziņā uh, šis uh, Putina manevrs viņam pašiem izdara lāču pakalpojumu. Un, um, šis eh, viltus referendums, es domāju, var sūtīt eh, tādu signālu, ka, lūk, vairums pāri Ukraiņu var vienoties par, par to, ka tie drīzāk vēlētos dzīvot demokrātijā nekā korruptā kleptokrātijā, ko, ko piekopa Janukovičs un Putinam līdzīgie valsts ir. Un es baidos tiešām, kas var sekot eh, tālāk. Un tiešām jautājums tāds, ko viņš mēģinās ar finanšu militāriem paņēmieniem iebūdīt kā nākamo valstu. Nu, Moldovā, piemēram, ir autonomā uh, republika, vai notika referendumu fārs attiecībā uz pievienošanos Eirāzijas uh, Savienībai. Nu, vai tas nedraud gadījumā ar Moldovas uh, sadalījumu? Nu, Transņestra jau ir nošķēlta un varbūt Gruzības nākamais mēģis, tāpat arī nabaga Armēnija, arī ir um, iebaidīta, eh, un pēc viņas eh, samita tā ir pie, pievienojusies eh, Eiro, tātad Eirāzijas Savienībai, un kāda varbūt nākamajā mēķi bijušā padomu telpā? Arī jautājums tāds, pat ja mūsu reakcija no Savienības puses bijusi pavāja, varbūt kā ASV varētu uzņemties tādu striktāku lomu, ņemot vērā to, ka Krievijas energoresursu eksportu uz ASV nav īpaši liela. Domājot par sankcijām pret Irānu, Nu, Amerika ļoti efektīvi uzspieda finanšu un banku sankcijas pret uh, Irānas banku sektoru, kas uh, Hadī lika atgriezties pie sarunu galda. Varbūt, ka līdzīgi mehānismi izmantot arī tagad šeit, lai amerikāņi uzņemtos stingrāk nostāju nekā mēs. Es pēc vēl pievienojos kol kolēģi komentāriem, ka mums uh, jāsakmē citas uh, Krievijas attīstība. 50 tūkstoši Krievu maršēja demonstrācijā pret uh, agresiju Ukrainā un Krimā. Tā kā jāsaprot, ka Putina Krievija nebūtu nav vienīgā, arī cita Krievija. Paldies, Kronbergs kundzei Vārslūdzu. Nu, varbūt, ja trīs minūtēs jūs iekļautos, tas būtu lieliski. Yes. Jā, man ir divi komentāri, kā arī jautājumi, kas saistās ar šiem komentāriem. Pirmkārt, tika uzsvērts, ka Krievijas ārlietu politika Nu, nav tik daudz spēka izrādīšana, bet uh, vairāk uh, eh, vairs uz to, lai pazemotu, lai, lai izcelt, eh, tātad, uh, tā vairāk liecina par Krievijas vājumu. Nu, bez uh, sankcijām Krievija tiksies uh, pazemot, ja tiks uh, atcelts samits starp Eiropas Savienību un Krieviju, Krievija tiks izslēgta no G8 valstu loka. Vai Krievija gadījumā jau ne, negaidīja šādas pazemojušas rīcības un, uh, un kā tas. Uh, atbilst uh, Krievijas vispārējai politikai. Tad mēģinām izvairīties no šādiem paziņojumiem. Tā kā jautājums par Krievijas uh, vietu, lomu Eiropā. Nu, kur tad Krievija saskata savu lomu Eiropā? Un kur ir šīs demarkācijas līnijas? Kur tad uh, Krievija saskata šīs demarkācijas līnijas nākotnē, vai kur tā vēlēto šīs līnijas saskatīt? Paldies! Buļjaņš kungs, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī daži jautājumi. Varbūt tādi retoriski jautājumi, bet tiem ilgāk laika ir uz sirds. Un, un patiešām šie jautājumi retoriski tie pelnījuši mūsu uzmanību un uz tiem jā, jātiec rast atbildes. Eiropas Savienība neatzīs eh, nelegālu Korejas eh, stila referendumu, nu tas skaidrs. Bet eh, ko tas nozīmē praksē? Ja mēs runājam par uh, Ukrainas eh, teritorijas eh, suverenitāti. Vai eh, tas atstās ietekmi uz bezvīzu režīmu, piemēram, tā tālāk. No otras puses, Krievijas militārās bāzes nekad netiks pārcelt prom no Krīmas. Es domāju, visi no mums, kas ir pie veselas saprāta, saprot, ka tā, šāda situācija izveidojās ne jau vakar vai aizvakar, bet jau pirms 50 gadiem. Un nu, domāju par iespējamo Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Ja tiks sagrauta Ukrainas teritoriāla integritāte, nu kā izskatīsies eh, šī te Ukrainas iespējamā integrācija Eiropā, jo tās teritorijā joprojām būs Krievijas armijas bāzes? Un, protams, ceļoš, ceļošanas eh, iespēja ierobežošana un bankas kontu iesaldēšana atsevišķām personām, tas viss ir labi, bet uz ko tas attieksies? uz visiem tiem, piemēram, kas nobalsoja par uh, Krimas iestāšanos Ukrainā, vai kā? Nu, vai tas nebūtu pretrunā ar mūsu pašu tātad ideju par Ukrainas pilnīgu suverenitāti un tā. Un vispēcot, runāju par sankcijām. Ne no šī parlamenta, bet no dalību valstīm, cik tālu ir šīs sankcijas no dalību valstu puses. Ja tiešām uh, nekas uz labo pusi nemainīsies tuvākajā laikā, vai tiešām mēs esam gatavi, tā teikt, aizgriezt krānu Paldies! Mač, Mr. Severin, please. Lielas paldies, Severin kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzdotu jautājumu runātājiem. Vai viņi nebaidās no tā, ka tagad saskaramies uh, ar draudiem, ka kļūsim par, savu, par, paš, par savas retorikas cilniekiem. Kāpēc es tā saku? Man ir tāda savāda sajūta, klausoties tajā veidā, kā mēs runājam par šo tēmatu. Es akal esmu klāt ideoloģiskās uh, izglītības stundā, kā savulaik jaunībā tas bija. Toreiz, kad manā komunistiskajā Rumānijā viss kas notika Eiropas Savienībā vai padomju blokā, bija pareizi un viss kapitalistiskajā blokā notiekošais bija nepareizi. Man tagad atkal ir tāds iespējas, ka mūs vairāk uztraut, uztrauc tas, kam ir taisnība un kam nav, un, protams, mums vienmēr ir taisnība tā vietā, lai noteikti savus mērķus, un tā vietā, lai mēģinātu mobilizēt resursus un līdzekļus, lai panāktu mūsu mērķus. Tā ziņā mans jautājums ir vērsts pret ekspertiem. Vai jūs uzskatāt, ka 21. gadsimtā politika vairs neatiec uz interesēm vai uz varu un uz uh, spēku samēru? Ja tā ir, kad viens spēlētājs, tāds kā Krievija, nevēlas spēlēt pēc uh, visu uzvarētāju spēles likuma, uh, vai mēs varam izvairīties no tādas spēles, kurā ir jauna summa, un vai šādā kontekstā mums nevajadzētu mēģināt aprēķināt mūsu līdzekļus un iespējas, lai piespiestu Krieviju pieņemt mūsu prasības. Vai šādā kontekstā Jūs uzskatāt, ka piedāvātās sankcijas ir gana spēcīgas, lai uh, lai tās būtu stiprāks par tiem ieguviem, kurus uh, Putins ir paredzējis uh, iegūt no pašreizējās situācijas, tā lai Putins apjaust, ka tas, ko viņš dara, ir nepareizi. Un ja tā nav, vai jūs nedomājat, ka ir pienācis laiks vadīt sarunas par īstenu stratēģisku nolīgumu, kas mums ļaus dzīvot visiem kopā, katram ievērot savas intereses un nobeigumā. Krievija piekrita PSRS sabrukumam. Eh, cerot, ka tā paturēs eh, savu vietu kā integrēts pasaules loceklis. Taču viņiem tas neizdevās, un tagad viņi mēģina to statusu iegūt. Tā man liekas. Protams, ka tas var skart mūsu interesi. Ko jūs domājat, mēs varam darīt, lai satvainojas, saka Severina kungs? Ko jūs sakāt? Oh, ok, 20. Nu labi, vēl 24, ak, 24 sekundes es pārs pārsniedz savu laiku. Tātad, tūlīt pabeigšu, ko mēs varam darīt, lai, lai pretotos tam statusam, kuru Krievija šodien globālajā pasaulē grib iegūt. Pašu kungs, jūs kā starptautisko attiecību profesors zinat, ka nesen notikumu gaisa, gaismā vienīgā skola, kas ir spēkā, ir politiskais realisms. Visi pārējie uh, nodarbojas ar ilūzijām, bet politiskais realisms ar vienu ir spēkā. Es aicinātu mūsu runātājs ekspertus šeit tribīnē izteikties. Katram ir piecas minūtes, ja tiešām vēlties izteikties. Ties tīri atbildēs dažiem jautājumiem, jūs to varat darīt, bet būtībā jūs rīcībā katram ir piecas minūtes. Paldies. Forši kundze, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies par aizraujošiem jautājumiem un komentāriem. Iespējams, sākšu no plašākas ainas, uz kuru pirmīt neatsaucos. Es domāju, tas, ko pat labam pieredzam, ir pēc resa sabrukums otrā epizode, vēl tas, kas līdz šim nebija paveikts. Un Ukraina ir kļuvusi par skatuvis, kuras tas notiek, īpaši attiecībā uz ieteiksmes sfēra. Uh, Un te mēs redzam visus jautājumus, kas ir saistīti ar suverenitāti, kas bija tik fundamentāli PSRS kontekstā, tagad atkal parādās uz skatuvis un reģioni at atdalās. Un tagad galvenais ir tas, ka ir trīs valstis, kas šodien visticamāk parakstīs asociācijas nolīgums un tie būs uh, separātiskie reģioni. Tātad uh, Krievijai te ir ietekme. Un tad vēl arī ir runa par to, ka uh, ir sabrukušas mūsu ilūzijas par to, ka Krievija varētu kļūt par saprātīgu varu reģionā. Es pirms tiem nedēļām biju Armēnijā, un es biju pārsteigt par to, ka par spīti tam, ka pieci mēne, mēneši bija pagājuši kopš Armenijas prezidenta lēmumu, visi katrā ministrijā runāja par sadarbību ar AES nekā ar Muitas Savienību, kaut arī Armenijas reģis, ministrs prezidents bija izteicies par Muitas Savienību. Tas nozīmē, cik liela tomēr ir ES e pievilcība taču iespējams, ka daudz vairāk ir jādomā, un tas attiec uz to, kāda ir Krievijas nostāja austrumā partneru attiecību jautājums. Tāda jādomā par ģeopolitisko kontekstu, un es domāju, te ir daudz, kas pielabojams attiecībā pat uz pagaidu padziļinātā tirdzniecības nolīguma īstenošana. Ja mēs ņemam vērā, ka DCFTA ir saistīts ar uh, akī komunitēru tuvināšanu par uh, 80-90%, mēs vēl neesam redzējuši ieguvumu, izvērtējumu partneru valstīm pa nozarei. Un īpaši attiecībā uz paredzēto reformu prioritizāciju, tā lai nodrošinātu, ka partneru valstīm labumi parādās ātrāk. Partnerattiecību nolīgumi veicinās attīstību, tie nāk par labu partneru attiecību valstīm, taču īstermiņā tie arī kaut ko maksā. Tad jādomā par to, kā samazināt šīs izmaksas, prioritizējot pasākums katrai valstī, valstī atsevišķi, jo Moldovas un pat Ukrainas ražotāji uh, nevar izpildīt standārs. 50% no akī komitēra pielāgošanas ir jāuzņemas eh, nevalstiskajiem mm, spēlētājiem, uzņēmumiem, un eh, Ukraiņiem no tā ir bail. Varbūt ir vērts runāt par austrumu Ukrainu, dienvidu austrumu, kur tad Krievija apstāsies, pie kā tā apstāsies. Varbūt ir vērts runāt par uh, ļaunāko scenāriju ceru, ka tas neīstenosies, un tomēr man jāsaka, ka mani kolēģi no Centrāla un Austruma Eiropas studiju jomas sacīja, ka šis scenārijs jau sen tik plānots, uz viņu sacīto es balstos. Uh, Tas parādījās īsā periodā, taču prokrieviski noskaņotās kustības virzības priekšu nav nekāds jaunums. Te ir vēl nepabeigti jautājumi, te ir jāskatās, kas notiek dienvidā austrumu Ukrainā, un šis fakts par separātiskiem reģioniem ir īpaši svarīgs, ka mēs paraugāmies uz karti, uz Pietņestru, uz dienvidu Ukrainu, un tie dodas vai nu federalizācijas vai aneksijas virzienā. Tāds ir scenārijs. Un nodomiem ir svars. Un uh, gāzes vadi. Tiem ir nozīme. Un te nav tik daudz uh, svarīgi kontroli, cik to uzspridzināšana. Tas mani tiešām visļaunākā scenārija gadījumā uztrauc. Kas notiks tad, ja gāzes vadi tiek uzspridzināti un Krievija ienāk pavisam Ukrainā? Un pēdējais punkts. Attiecības ar citu Krieviju. Un man tiešām ir žēl, ka BBC Krievijas uh, dienas ir beidzis uh, savu darbību Krievijā, jo tur viņam daudz kas būtu darāms. Pārtrauc savu darbību. Uh, Doktor Keisija, please. Keisija, kungs, lūdzu. Paldies. Um, sākšu ar pēdējo jautājumu kā izvairīties no šīs spēles, kur uzvarētājs un pārējie zaudētāji. Nu, Ilgtermiņā jādomā par savstarpējas uzticēšanās. Beidošana nav tik svarīga, varbūt vainot kādu, bet situācija attīstīsies laika gaitā, un šeit šī uztvere ir ārkārtīgi svarīga. Nu, šķietamā konkurence, kā tā ir uzskat, veidojusies no Krievijas puses, un kā Krievijas valdība tur šo attieksmi ir sekmējusi, un runājot par vainas apziņu. Nu, vienīgā iespēja domāt par politisku risinājumu, kas pat labi neizskatās diezko realistiski, protams, bet eh, nu, ilgtermiņā ir neizbēgami meklēt savstarpēju uz, uzticamību, uzticēšanos, jo kādu tad lielo kaimiņu mēs vēlamies, kādu Krieviju mēs vēlamies, vai tādu valsti, kas jūtas pazemot un cīnās ar savu imprāsisko pagātni, un kas tikai uh, sekmē viņa izpratni, ka sankcija mēģis ir uh, vājināt Krieviju. Un otrs puses, eh, kā es arī sākumā mēģinātu uzsvērt, ir nu, neizbēgam šīs sankcijas tagad, jo Krievija pārkāpus mūsu sarkanās līnijas un patreiz Eiropas kontekstā to piecēs nevar, nedrīkst. Miljonus cilvēku Eiro Maidanā cīnījās pret eh, korumpētu nel nelikumīgu režīmu un eh, nu, šā vai tā mums uz to ir jārēģē. Bet ir svarīgi, lai Krievija to neuzsver tikai un vienīgi kā centienus to vājināt. Pretējā gadījumā šī polarizācija turpināsies un e, būs grūti nonākt pie kāda kopsaucējuma sadarbības. Nu, realisms, es nezinu, vai politiskais realisms ir uh, vadošā politiskās kopa pat labāk, viss sakarīgs no uztvers. Un tieši tādēļ nepieciešams sastopē uzticēšanās, lai um, e, pievērš šos stereotipus. Kā starboties ar Putinu, es nezinu. Bet, nu, katrā ziņā ir jādomā par ilgtermiņa perspektīvu attiecībās ar Krieviju arī cenu. Atsaucoties dažiem citiem jautājumiem, esmu pārliecināts, ka Putina politika var pašam viņam izdarīt lāču pakalpojumu, jo viņš noteikti nav tik stiprs, kā viņ, viņam pašam šķiet. Nu, katrā ziņā ekonomiski Krievija var ciest, mēs zinām, ka TV pat ceturksni kritizējas rubļu vērtību kopš krīzes sākuma, un tas eh, noteikti liks eh, kādam Krievijā padomāt. Un es domāju, ka uzņēmēji aprins arī atstās uh, spiedienu uz uh, valdību Krievijā, jo tas, protams, Krievija paši šīs sankcijas skars daudz vairāk nekā Eiropa. Par ekstrēmistu partijām Ukrainā. Nu, gal galā tas ir Krievijas propagandas uh, uzsver centrs, jā, protams, ir, ir uh, tātad uh, ekstrēm, ekstrēmistu grupas, uh, radikālas partijas, kas ir pārstāvēts ar Ukrainas valdībā. Un tas arī būtu jāņem vērā, tā kā. Ko... Es domāju, ka pēc prezidenta vēlēšanām Ukrainā vajadzētu noteikti sasaukt arī parlamenta, tātad augstākās padomas vēlēšanas, kas signalizē par to, ka ir gatavība strādāt pie leģitīmas valdības, ko atbalsta Eiropas Savienība un kas ir ievēlēta adekvāti. Jo tagad parlaments ir tieši tas pats, kurā vairākums atbalstīja Janukoviču, un tagad, nu, lūk, viņi velk citu dziesmu, un tas neliecina par to, ka situācija būs stabila un sekmēt Ukrainas demokrāt, demokrātijas nākotni. Ne? Tā kā labākais scenārijs būtu tāds, ka prezidents atlaiž pastāvošo parlamentu un sasauc jaunas vēlēšanas, kas varētu būt pir pirmais solis ceļā uz Ukrainas valdības leģitimitātes stiprināšanu. Paldies! Paldies, um, Bīgēn kungs, lūdzu. Visu cieņu priekšsādētāju, bet politreālismu skola, ja tā būtu vienīgā skola, kam mums būtu jāseko, vienīgā politiskās domas skola, Nu, neesmu drošs, ka mana valsts būtu bijusi apvienota, vai ka mums būtu bijis eh, milzīgi daudz jaunu Eiropas Savienības dalībvalstu pat labam. Jāstāsta arī, kādas ir kopējās vērtības, kāda ir demokrātijas eh, un eh, likuma varas darbība un cena, un to, par to ir stāsts. Astācijas nolīgumi nav tikai brīvās tirdzniecības nolīgumi. Astācijas nolīgumi krietnā mērā balstās uz kopējām vērtībām, un nu, tieši uz tiem elementiem, kas mūs padara par savienību, kas mūs vieno. Es domāju, ka tas var būt stingrākais stimuls, nu, kā kolēģi nu pats sacīja, miljoniem ukraiņu ir izgājuši ielās, ne tādēļ, ka viņi tik daudz varbūt mīlētu Eiropas Savienību, bet viņi vēlas uh, panākt to, ka sabiedrībā situācija mainās, ka sabiedrība nav pakļauta korupcijai, kur dažu oligarhu vārdā tiek stiedotas pārējās intereses. Es ceru, ka tas dos iespējas e, pilsoņiem un ka valsts beidzot sāks tiem kāpot. Lūk, tas bija viņa protestu centrā arī. Ja mums jābūt realistiem, nu labi, būsim realisti, atcerēsimies, ka globalizācija ir fakts, ka mums nepieciešams e, ņemt vērā globālās konkurences noteikumus, ka mēs e, Nu, nedrīkstam aizsargāt kādas um, šauras vai reģionālās eh, konkurences eh, vajadzības un, un intereses. Tas ir jāņem vērā ne nu, tikai mums, bet arī Krievijai, protams, un tāpēc mums ir nepieciešams uh, stiprināt savstarpējo sadarbību. Jaunieši un arī daudzi citi pilsoņi mūsdienās ir savstarpēji saistīti, viņi apzinās, kādas ir pasaules realitātes. Nav no tā, ka viņi visi būtu televīzijas zombēšanas upuri. Mēs visi esam globālās uh, informācijas sabiedrības uh, locekļi. Nu, tagad daži jautājumi, ko, ko uzdeva cienīja parlamentārieši. Ļipčevas kundze pirmā vaicāja lūko. Ekstrēmistu partiju ietekmu Ukrainam. Par to jūs vaicājāt, un es vēlētos uzsvērt, ka un valdība ir ievēlējuši 371 uh, rādes loceklis, uh, konstitucionālais vairākums, un tur bija arī reģionu partijas uh, parlamentārieši, deputāti, viņiem tika piedāvāts piedalīties valdības izveidē, viņi to noraidīja, jo viņi uzskatīja, ka tas uzlabos viņu izredzes eh, nākamajās vēlēšanās, ja viņi nepiedalīsies šajā valdībā. Tā kā te jāuzmanās, mēs nedrīkstam uzskatīt šo valdību par neleģitīmu. Galu galā mums ir attiecības ar šo valdību, būs prezidenta vēlēšanas. Iespējams, ka nu, tuvākajā nākotnē gaidāms ir jaunas parlamentārās vēlēšanas. Tenaka kungs vaicāja, vai šīs uh, ir pamatotas uh, sankcijas. Nu, es varu atkārtot vien to, ko sacīju. Ārlietu ministru viedoklis un arī eh, Eiropa padomas viedoklis ir tāds, ka sankcijas jāievieš pamazām. Mēs nevēlamies panākt tādu nevajadzīgu situāciju sāsināšanos attiecībās ar Krieviju, bet noteikti šis signāls kļūs spēcīgāks, ja nepieciešams. Un šo trešo fāzi, kurā šis signāls var kļūt spēcīgāks, to arī ir e, fiksējuši Eiropadomas dalībnieki, runājot par um, plašāku sankciju klāstu sadarbībā starp uh, Krievijas federāciju un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Vai Krievijas intervencija ir savā ziņā vienojošs efekts Ukrainā? Destabilizācijas centieni pat labam, protams, ir ievērojami Bet, ja tiks uzskatīts, ka Krīma ir uh, atstājusi Ukraina tā sacīja, pievienosies Krievijai, tad nešaubos, ka tas vien vairos uh, pro-eiropiskos, uh, pro-rietumnieciskas noskaņotos politiskos spēkus uh, Ukrainā. Tad arī jūs pieminējāt, ka ASV ir uh, daudz uh, stingrāk savās sankcijās. Nu, tas, protams, ASV arī ir vieglāk, jo viņiem ir daudz uh, tādas e, vājākas ekonomiskās attiecības gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Tāpēc, e, protams, attiecīgi ASV e var pieņemt tādu diferencētāku, asāku nostāju, bet nu, politiskais signāls ir tieši tāds pats, kas attiecas uz Ukrainas teritoriālās vienotības un suverenitātes pārkāpšanu, tad šeit Amerikas reakcija, protams, tieši tā, tāda pat kā mūsējiem. Konrāds Kunds uzsver, ka mums varbūt vairāk vajadzētu prognozēt notikuma attīstību un domāt par to, kā Krievija uztver mūsu politiku, nu tas ir nopietns jautājums, e, Sarkoz īsavēlē, kā to uzsver. Patiesi tam pārliecināt par savas politikas pareizību. Mums ir nepieciešams e, sadarboties ar mūsu Krievijas partneriem, jo nu, viņi nereti uztver to, ka mūsu izstrādātā politika ir vērsta tieši pret viņiem. Mēs esam cieši pārliecināti, ka nec tikai politiskās mūsu politiskās intereses, bet arī ekonomiskās intereses vērsta, vērstas uz to, lai būtu savstarpēji iegūmi. Bet, nu, protams, mums tie ir dinamiski, mēs uh, paļaujamies uz uh, privāta sektora, uz privāta sektora ietekmi, uz jauno ietvaru, bet tāpat laikā, protams, ir, zinām, statiska pieeja, proti pagātnes uh, solījumi, saistības. Uh, Bet Krievija tiešām uzskata, ka situācija ir tāda, ka tajā var tikai zaudēt vai, vai, vai, vai iegūt. Mēs uzskatām, ka ir savādāk. Un, un tieši pateicoties eh, Krievijas šādai nostāja privāta sektora iespējas ierobežotas. Tālāk, eh, Vaganiņš kungs vaicāja, vai eh, Ukrainas pilsoņi, kas uzturās Krimā, varēs izmantot bezvīzu režīmu vai vīzu režīmu atvieglojumu. Nu, ir skaidrs, ka mm, jebkurš. Ja Ukrainas eh, pilsonis, kas iegūst tiesības uz vīzažīm atvieglojumu, tad, tad ja, nu, piemēram, tiks apsādāta Moldovas pasa ar eh, piemēriskiem rādītājiem, viņš varēs izmantot eh, bezvīzu režīmu, izmantot šādu pasu, ja tā būs viņa rīcībā. Un tas pats noteikti attieksies arī uz eventuāliem Ukrainas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kur tie uzturēs. Protams, ja viņa rīcībā būs šāda pasta ar biometrijas datiem, un, nu, protams, tas nebūs atkarīgs no šī, šīs personas dzimtās valodas. Nu, lūk, tie ir daži konkrēti uh, komentārus uz saviem jautājumiem. Paldies, jā, nu tiešām visu cieņu, bet po, politreālisms nozīmē ņemt vērā mm, spēku, kam pieder, kam ir spēks, vai nu spēks nozīmē vai nu tankus, vai ekonomiskās sankcijas, vai spēku. Bet, protams, jautājums ir, kā mēs izmantosim šo mūsu pievilcību no vienas puses, ja otras puses tanki ir eh, jūs vielās. Nu, lūk, te tā atšķirības starp abiem varas veidiem. Uh, Mūsu pamatojums pievienoties Eiropas Savienībai. Nu, mūsu lēmā ģeopolitiski apsērumi spēlē ļoti lielu lomu. Ne es tikai domāju par Eiropas Savienības pievilc pievilcīgumu, bet arī lūk šādi ģeopolitiski apsērumi spēlē nemazāk lomu. Tā un tas ir. Balaškungs, lūdzu. Priekšstādātā tika uzdot vairāki jautājumi, uz dažiem jau tika sniegts atbildes. Sākšu ar jūsu priekšstādā no kā pieminēto. Jā, te ir runa par uh, tādu demokrātisko vāru pret uh, brutālo vāru. Mēs uh, ticam demokrātijas varas spēkam, tā sacīt, un, protams, uh, ekonomiskās realitātes šeit spēlē zinām lomu. Un mēs uh, Olimpiskajiem esam tie, tiekušies pēc tā, lai mēs kļūtu par uh, pievilcīgu modeli, pievilcīgiem partneriem, ne ekonomiskā, no sociālā viedokļa. Uh, par tādu modeli, kam vēlētos pievienoties aizvien vairāk eh, citas valstis, eh, sarboties ar mums šādi vai, vai, vai citādi. Un Eiropas Savienībai nav nepieciešama tāda politika, ko Krievija piekopus pēdējā laikā, lai panāktu to, ka kāds pievienojas mums, mūsu muitas savienībai. Nu, mums drīzāk ir pretēja problēma, proti, kā nepārsteigties un, un kā nevairot varbūt tādas eh, nepamatotas cerības partneriem par, par tādu pievienošanos tuvākā laikā, lūk, tā ir nu, liela atšķirība. Un tādēļ ir svarīgi, lai mēs uh, turpinātu kalpot kā tāds ekonomisks paraugs, modelis, ja mēs runājam par šo ekonomisko, ekonomiskiem stimuliem, lai mēs turpinātu būt kā pievilcīgs piemērs uh, tām valstīm, kas seko šim modelim, ekonomikas modernizācijas modelim, lai ekonomika paliktu konkurētspēja, konkurētspējīga Ņemot vērā, protams, arī esam pieaugušo attīstības eh, tautsēmniecību īpatsvaru. Un domājot par notikumiem eh, nu, Krievijā, nu, nevērtēja, ka Krievijas tautsēmniecība attīstās eh, dekon, dinamiski pēdējā laikā, un tas, protams, ir diezgan skumīgi domājot no pašu Krievu viedokļa. Nu, bet nešaubos, ka to ir ievērojuši arī austrumu partneri, un tieši tādēļ tie arī aizvien vairāk interesējas par ciešākām attiecībām ar Eiropas Savienību. Otrs komentārs man lūkāts. Lupčevs kundze vaicāja, vai Eiropas Savienība nav pieļāvusi kādas kļūdas uh, attiecībās ar uh, austrumu partneriem, un kādas kļūdas attiecībās ar Krieviju nav pieļāvusi, un kā tas tika pieminēts, mēs piedāvājam konkrētas uh, debats, konkrētas sarunas Krieviem, ja tie vēlētos līdz pat nesenai pagātnē Krievijas puses šādu interesi neizrādīja. No otras puses, Krievija, protams, būtu interesēta trīspusējos dialogos, un nu, tādā nozīmē trīspusējos, ka tātad Ukraina, Krievija un Eiropas Savienība varētu sēsties pie viena saruna galda. Nu, mēs nedomājam, ka šāds modelis būtu tas pareizākais, domājot par dialogu starp suverēnām valstīm. Mēs tiešām nedomājam, ka Ukraina būtu kāda satelīta valsts, kam būtu nepieciešama šī lielā brāļa plecs atbalsts. Es domāju, ka mums ir ar Ukraiņu jāved divpusējas sarunas. Esam, protams, gatavi vēst dialogu arī ar Krieviju, ja, ja Krievija šķiet, ka tās intereses tiek pārkāptas šajās sarunās, bet uh, es nedomāju, ka šeit būtu vieta kādām īpašām tiesībām Krievijai attiecībā uz, uh, uz valstīm, ko Krievija sauc par eh, tuvajām ārzemēm. Un, nu, spēcot, kā tad patreizies smagajos apstākļos Eiropas Savienība var vairāk palīdzēt trīs partneru valstīm, smagāk skatījām partneru valstīm. Runājot par Ukrainu, kā es sacīju, mēs nāksim klāt ar konkrētiem vienpusējiem pasākumiem, kas stāsies spēkā, tad mēs, mēs vienpusēji piemērosim brīvās tirdzniecības nolīgumu jau tuvākajās nedēļās. Protams, varēsim iekļauties šajos termiņos. Tātad jau pirms tirdzniecības nolīgums pilnvērtīgi stāsies spēkā, mēs paši jau uh, vienpusēju atvērsim Eiropas saimnības tirgu Ukrainas precēm. Par to jau ir eh, pieņemts eh, lēmums eh, Eiropas komisijā, tas ar, un arī Eiropas parlaments un padoma to ir iepazīstināti. Tāpat arī palīdzēsim regulatīvās harmonizācijas procesā, un te es nepiekrītu tiem, kas saka, ka mēs uzliekam nereālistisku pārlieku lielu slogu šīm valstīm. Gluži otrādi. Un tā vienkāršā patiesība ir tāda, ka, nu jā, produkti neatbilst mūsu veselības santāriem vai eh, tehniskajiem kritērijiem, nu, šie produkti nedrīkst iekļūt Eiropas eh, savienības tirgu ar vai bez eh, privātiesniecības līguma. Un ko mēs mēģinām panākt? Mēģinām panākt to, lai šīs valstis, un mēs viņiem piedāvājam ļoti, ļoti dāsnas tehniskās palīdzības programmas, lai ievērotu, panāktu šo kritēriju sasniegšanu, ievērošanu, nu, lai attiecīgi tās arī varētu izmantot tās tarifu priekšrocības, ko Eiropas Savienība var sniegt šīm valstīm Un nu, mēs tādējādi atvieglojam viņu iestāšanās, viņu pievienošanās procesu. Arī līdzīgus vienpusējus pasākumus esam attiecinājuši pret uh, Moldavu. No, nu, ir tāda autonomās tirsniecības preferences un arī Gruzija no savas puses bauda vienpusējas uh, privilēģijas no Eiropas uh, Savienības puses tirsniecības režīmā, īpašas tarifu preferences. Esam noteikuši tādām valstīm kā Moldavai un, uh, Grūzijai atverot vien, vienpusē Eiropas saimnes tirgus noteiktām preču kategorijām. Paldies, nu jā, tas uh, arī izrāda to, lūk, elastību, kas no mūsu puses ir nepieciešama, kas mums jāizrāda, ja mēs vēlamies uh, pielāgot mūsu rīcībā esošos instrumentus pēdējo dienu un nedēļu situācijai. Noslēdzot, rezumējot, uh, esmu gandarīts par šo viedokļu apmaiņu un došu vārdu mūsu kolēģim no interkomitejas noslēguma vārdiem. Lūdzu. Valesas kungs. Uzsvēršu noslēgumā tikai vienu. Esam nonākuši šodien pie noteiktiem secinājumiem, bet viena lieta ir skaidra. Mums ir jāpanāk, lai mēs, lai mēs strādātu saulēcīgi, lai mūsu rekomendācijas neteikumi būtu saulēcīgi. Jo tas, kas ir noticis Ukrainā un Krīmā, liecina par to, ka mums ir jāspēj prognozēt lietas ātrāk, Un, um, ne pēc tam, kad Krievija ir izdarījusi savu darāmu. Tā kā mums ir jāizdara mācības no šiem, šiem notikumiem, jā, nodrošina, ka tas neatkārtosies uh, turpmāk. Un, paldies visiem par uzmanību un, un sadarbību šī pasākuma organizēšanā. Colleagues, colleagues, I would ask. Kolēģi saka, priekšsēdētājs lūdzu tos, kas nepiedalīsies šīs sēdes turpinājumā klusām, doties prom no šīs zāles, lai mēs varētu turpināt savas diskusijas, jo mūsu darba kārtībā vēl ir daudz darba punktu, un tie visi mums ir jāizskata. Paldies! Līdz ar to. Ajod. Uh, es aicinātu pārīt pie piektā darba kārtības punkta ieteikumi padomēji par ES Japānas strateģiskās partnerības nolīgumu sarunā. Un aicināšu Pēterlis kungu izteikties. Pēterlis kungs vārds jums. Lipa, gospod eh, predsednik. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, esmu gandarīts, ka tagad esam nonākuši pie tā darba posma, ka esam definējuši mūsu nostāju pret šo nozīmīgo vienošanos. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu gatavību ziet kompromisu un atklātību jauniem faktiem. Esmu pieņēmis vairumu grozījumu, kas manā skatījumā saskanēja ar vispārējo nostāju. Šie grozījumi paskaidro vai arī stiprina ziņojumu un eh, dod skaidrs norādes sarunu vadītājiem. Es biju pret tiem grozījumiem, ka šo ziņojumu uh, padarītu pārāk pilnu ar, ar pagātnes faktiem vai kaut kādiem minējumiem par nākotni. Uh, Te nav runa par pagātni, bet par, paše, par attieksmi pret pašreizējo situāciju, un galvenais ir sarunu vadīšanas mandāts, kam būtu jānovērt pie ilgtermiņa sadarbības nolīguma. Sadarbība, miers ir atslēgas vārdu, un esmu priecīgs par to, ka šeit atainojās arī ambīcijas pavarot jaunas sadarbības jomas, kā izriet no šiem grozījumiem. Esmu priecīgs par to, ka premjerministrs Ābe ir nācis klajā ar paziņojumu par mūsu attiecību turpināšanu attiecībā uz šiem um, komforta sieviešu jautājumu. Ne divpusējā, ne daudzpusējā kontekstā mums nav jāpievēršas vēsturiskai revīzijai. Tātad ierosim divus kompromisu grozījumus. Pirmais. Ir ģeogrāfiski paskaidrojumi, un otrais ir politiskas dabas. Es domāju, mums nav te jāapspriež tālāk, sīkāk Eh, mūsu attiecības par šo sasaistes jautājumu. Mēs vēlamies, lai sarunu vadītāji mēģina panākt tādu formulējumu, kas visprecīzāk un atbilstošāk abām pusēm pieņemamā veidā definētu to, kā tiek veidots mūsu attiecības un kā šī sasaita veidojam tālāk. Uh, Manā rīcībā nav daudz laiku, tātad vairāk nerunāšu. Paldies par atbildību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad esmu ļoti savādā situācijā, jo esmu arī ēnu referenci no mans grupas. Neviens šeit nav pārstāvis, tātad jums būs jāpiecieš, ka tagad uzstāšos ēnu referenta lomā un sacīšu, ka piekrītu šīm viedoklim. Es domāju, daļa no problēmas šai jomā ir tas, ka visas iesaistās puses mēģina no jauna traktēt pagātni un patiesībā virzoties uh, vairāk nākotnes virzienā, mēs patiesībā būtu snieguši lielāku ieguldījumu un tāpēc atbalstu jūs nostāju ar to tad arī varu beigt savu stāšanos un aicinu izteikties Butikoferu kungu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies ēnu referentam Pēterles kungam. Mums tiešām bija diskusijas, kurās viņš mēģināja iekļaut vairākas idejas, kuras piedāvājam mēs no savas puses. Nevienmēr var, esam varējuši vienoties, tāpēc vēlos uzsvērt tikai dažus punktus, kas mm, mūsos izraisa bāžas. Pirmkārt, tas attiec uz pirmo grozījumu. Tur ir runa par saucamajām komfortu sievietēm. Vadot sārunas ar referentu man radās iespējas, ka vairākas grupas varētu atbalstīt šo grozījumu, taču tagad es uzzinu no jums, Peterlis kungs un jums, priekšstādē kungs, ka jūs uzskatāt, ka situācija ir mainījusies Japānas premjerministra paziņojuma dēļ. Es tiešām izskatīšu, kā situācija mainījusies, pat laba nesmu gatavs izdarīt tādu pašu secinājumu. Pat labam mēs ar vienu uzskatām, ka šis jautājums ir tik jutīgs, ka eh, Eiropas parlamentam nevajadzētu izvairīties no tā pieminēšanas. Otra lieta saistīta ar piekto grozījumu. Es ar vienu ceru, ka tiks atbalstīta ideja paplašināt sadarbību plašāk nekā tikai uh, atomenerģijas miermīlīgi izmantojumu. Es domāju, ka šī frāze šo attiecību kontekstā varētu potenciāli tikt uzskatīt par nedaudz vienpusēju. Tāds pastāv risks, tāpēc mēs vēlamies mainīt šo aptvērumu. Tālāk 30. grozījums tas uzsvērtu, ko tādu, kas abām pusēm būtu būtiski. Tur ir runa par visaptverošo globālo atbildu uz klimatu pārmaiņām, un arī šajā gadījumā aicinu komā kolēģus izskatīt iespēju atbalstīt šo tekstu papildinājumu. Turklāt vēlos minēt tikai dažos vārdos, kā ar mutisko grozījumu numur uh, viens, uh, otrajam grozījumam un um, ceturtais grozījums 19. grozījumam un desmitais grozījums 35. grozījumam. Ar to mēs mēģinājām mainīt uh, formulējumu, ko sākotnēji piedāvājam tā, lai daudzi kolēģi varētu piebiedroties mūsu idejai. Paldies. Paldies, Pēterlis kungs, lūdzu. Hvala, gospod predsednik. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, es specifiski neminēju tos grozījumus, kuros mēs panācām vienošanos ar attiecībā uz Fukušimu vai uh, citiem ar atomenerģiju saistītiem jautājumiem. Mēs norādījām uz uh, atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem. Es tiešām ceru, ka ratīsim vienošanos par iesniegtu vienu grozījumu, kur vēl eh, viedokļu maiņa, mainās ņemot vērā jaunos faktus. Paldies! Salafrankas kungs lūdzu. Jā, pavisam īsi priekšādātāji. Es vēlos eh, Pēterlis kunga darbu ļoti atbalstīt. Paldies! Tas nemaz uh, savādāk nevarēja būt. Šis ziņojums ir uh, ziņojums, kuram vajadzēja būt vērstam uz nākotni. Japāna ir būtiska partners Eiropas Savienībai, tādēļ mums vajadzētu mēģināt uh, rast tādus formulējumus, lai varētu turpināt attīstīt šīs attiecības. Eiropas Savienība ir iesaistīts arī ar uh, tirdzniecības sarunās uh, austru partnerībai un dienvidu partnerībai, un uh, sarunas notiek ar uh, Jaunzēlanda, Austrālija, Kanāda noslēgtas, ir arī sarunas ar Merkosūru valstīm, tad ir ļoti būtiski radīt labus uh, noteikumus Eiropas Savienībā un Japānai un pabeigt šo noliegumu. Priekšēdētā Eiropas Savienībai mūsu nolikumos mēs vēlamies balstīties uz demokrātiskiem noteikumiem lai tiktu skaidri parādīts, ka tiks ievērotas eh, pamatiesības un cilvēktiesības. Tas ir svarīgi, bet referents jau teica pareizi, ka mums ir jāatrod tāds formulējums, kas eh, sniegtu iespēju pārvarēt šķēršļus. Protams, ka mums ir jāsaglabā savas vērtības un pārliecības, bet eh, tur, kur ir griba, tur arī ir risinājums. Mums ir jāpārvar šķēršļi, tādēļ es gribētu teikt, ka mana politiskā grupa atbalsta šo ļoti labo Pētras kunga veikto darbu. Mēs ceram, ka šo ziņojumu pieņems ar lielo vairākumu šajā komitejā. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšsādātājs. Tagad pārējiem pienākuši darba kārtības punkti. Rekomendācija padomēji par ANO ģenerāla asamblējas 69. sesiju un aicinu Neicas kundzi izteic, izteikties, viņa aizstāja Lamsdorfa kungu. Lamsdorfa kungs nevar būt klāt. Neicis kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis Lamsdorfa kungs ir sagatavojis, protams, rezolūciju, un viņam ir bijušas sarunas ar kolēģiem no citām grupām, citu grupu ēnu referentiem, lai rastu vienošanos par vairākiem kompromisa grūzīm iesniegumiem. Es saprotu, ka šie priekšlikumi ir šeit jau izplatīti, un, protams, esmu gatava uzklausīt, kas kolēģiem sakāms, reaģējot uz šiem priekšlikumiem, un noslēgumā vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka divi vai trīs mutiskie grozījumi no Lamsdorfa puses uh, ir iesniedzami. Viens attiec uz 15. grozījumu, mutisko grozījumu tajā šauca kungs. Uh, tur vārds female būtu aizstājams ar women, tas izklausās elegantāk, tad mutiskais grozījums 22. grozījumā priekšlikums ir apvienot šī grozījuma saturu ar orģinālo A punktu, sekojot pēc uh, kola, tas tad būtu A punkts, lai aktīvi veicinātu specifisku deklarācijas uh, uh, kontroli nacionālajai un augstākā līmenī 24. 2000 gada septembrī, un lai secinātu, kādā veidā tiesiskums ir apvienojams ar pārdomām par uh, eh, tūkstošgads attīstības mērķiem pēc 2014. gadā. Tas tad ir arī it kā viss. Tas tātad paskaidro oriģinālo tekstu A punktā, un tad vēl ir priekšlikums balsot par 51. grozījumu, ko iesniedz tie kundze, kā papildinājumu Q punktā. Un tad vēl ir priekšlikums mainīt 64. grozījumu, kur iesniedza mūsu kolēģe Munis kundze. Ja kolēģi vēlas eh, komentēt, tad, protams, mēs viņus uzklausīsim, ja ne, tad par tekstiem tiks balsots tā, kā ir piedāvāts. Tas attiec tādu gan uz kompromisiem un uz mutiskiem grozījumiem, protams, arī uz citiem grozījumiem, kas tiek paturēti saglabāti. Paldies! Paldies, Sela Frankas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājiem! Paldies arī Nēcas kundzē, kur runāja Lambsdorfa kunga vārdā. Arī es, vē, es vēlos uh, ēnu referentam no manas politiskās grupas viņa vārdā runāt, un uh, Priedis kungs, viņš saka paldies par sadarbību ar Lamstarfu kungu, un arī paldies par gatavību noslēgt kompromisus. Priedis kungs uzskata, ka ir ļoti liela vienošanās attiecībās starp politiskām grupām un sarunās starp politiskām grupām, lai noteikti prioritātes uh, ANO ģenerāla asamblējai. Viņš uzskata, ka rezultātā būs ļoti skaidra, efektīva rekomendācija, kurā ļoti skaidri būs norādīts, kas mums ir svarīgi. Viņš eh, lūdza mani izteikt dažus komentārus par atsevišķiem punktiem. Ir svarīgi, lai būtu tāds efektīvs uh, rezultātu novērtējums un lai pieņemtās rekomendācijas eh, sanāksmē par tiesisku valsti, tiesiskas valsts principu arī tik ņemtas vērā, it īpaši par eh, drošību un mieru, ir svarīgi, lai šie mērķi tiktu saglabāti. Un lai tiktu saskatīts, kāda loma ir reģionālajai organizācijai, to mēs redzējām arī krīzē Malī. Turklāt svarīgi ir jābūt arī preventīvai pieejai. Ir tīpaši, ja ir eh, jāuzņemas atbildēja, atbildība, lai aizsargātu iedzīvotājus. Ēnu referents norāda, ka ir nepieciešams eh, vidējā un ilgā termiņā jaunā drošības padomē pārbaudīt iespējas, lai ne tikai Eiropas Savienība varētu runāt vienā balsī, bet lai Eiropas Savienība saņemtu vietu drošības padomē. Un tādēļ mēs lūdzam 57. grozījumu atbalstīt, kur iesniedz Mējāns Mons. Tālāk par attīstības eh, plānu no 2015. gada Nīcas kundze par to runāja. Mūsu ēnu referents iesniegs eh, vairās grozījumus, viņš jau to ir izdarījis lai nospraustu tādu vienotu ietvaru attīstībai pēc 2015. gadā, kurā ir skaida kritērija, kur ir ņemtas vērā arī esošas pro problēmas ilgspējības sakarā par eh, šīs attīstības eh, plāna finansējumu pēc 2050. gada. Predzkungs uzskata, ka nostāja, kas ir izpausta P punktā, rezolūcijā varētu radīt iespēju, ka Eiropas Savienība ir kļuvusi tāda neizlēmīga sniegt finansiālu atbalstu, bet padomas eh, rezolūcijā 2013. gada decembrī tika skaira pausta Eiropas Savienības gatavība aktīvi rīkoties, neizvirzot papildus noteikumus. Priekšsēdētāji, tūlīt beigšu runāt, Predes kunga nostāja, protams, ir tāda, ka vajadzētu lūgt Lambsdorfa kungu atbalstīt 49. grozījumu. Tur ir skaidri norādīts uz to, ka jābūt vienā sējumā 2014. gada attīstības aģentūrai plēnām. Paldies! Lielas paldies, man atkal tagad jāizsakās cita kolēģa Marijas Munīs, ēna referentes vārdā, un mēģināšu rezumēt to, kas man nu pat tik paziņots. Daudz grozījums iesniedz mūsu grupa, taču mūsu grupa arī atbalsta visus grozījumus attiecībā uz sieviešu tiesībām 23. 24. šākas kundzes grozījums arī mūsu 44. grozījums. Tad jūs arī zināt, ka praktiski mēs uzskatām, ka sieviešu tiesības ir galvenā prioritāte visās, visais darbībām. Grupa arī aktīvi atbalsta visu darbu pie starptautiskās definīcijas par klimata beiglu. Runājot par Sīriju, mūsu grupa stingri atbalsta. Uh, neatkarīgas starptautiskas izmeklēšanas komitejas izveidu, lai pārbaudītu visus iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus kopš konflikta sākuma, lai vestu pie atbildības visus atbildīgās personas. Līdz ar to aicinu Neces kundzi noslēguma vārdiem izteikties. Pateicos kolēģiem par viņu komentāriem attiecībā uz ļoti skaidro ēnu referentu preda kunga lūgumu attiecībā uz 49. grozījumu. Man jāpārbauda rezolūcijas autoru, vai viņš tam piekrīt. Es nevaru tagad uzreiz sacīt jā vai nē, taču pateicos visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Es ceru, ka rīt uh, norisinās, um, norisināsies normāls balsojums. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs, tā arī ceram. Move. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Un tā ir rekomendācija padomēji, padomēji komisijai Eiropas ārējās darbības dienestam par e, stratēģiju par Irānu. Taču tā kā mana kolēģa Marija Munīs nav klāt, tad mums šis punkts ir jāatliek. Mums būs par to jābalso bez apspriešanas, jo referente kopā ar mums šodien šeit nav. Šāks kundze lūdzu. Jūs esat ēnu referenti, jūs varat izteikties. Jā, priekšstādētāji, es atvainojos Alfāgas kungs, laikam pirmais, ir tomēr es. Un tad paldies. Par um, procedūru runājot. Vai uh, nedaudz ātrāk mums to nevarēja pavēstīt, ka nav ieradies referents un mainīsies darba kārtība, jo mēs nemeslēm, kāpēc šeit atrodos, ir tas, lai apspriež šo rekomendāciju par politiku attiecībā uz Irānu Domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Nu, es saprotu, ka varbūt uh, darba kārtība cilvēkiem ir atšķirties un tā, bet nu, būtu ļoti koleģiāli, un, un nu, es domāju, tas nav pārāk sarežģīti prasīt to, ka jūs lūk to paveistē pirms jautājums darba kārtībā. Jā, nu paldies, tā tas ir, bet, nu, polot reāliks, mums atkal tāda nu ir situācija, mums jāpielāgojas uh, situācijai, bet vēl Frankas kungs, jums savāds. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Šākas kundzei pilnīgi taisnība. Tas, ko viņi saka, ir pilnīgi pareizi. Arī es to vēlos teikt priekšādātāja kungs. Es uzskatu, ka tā nav pareiza rīcība. Ka mums rīt būs jābalso, bet mums nav bijusi iespēja diskutēt par šo jautājumu. Es to nevaru pieņemt. Mūsu politiskās grupas ēnu referente man deva uzdevumu izteikties. Ir arī citi deputāti no citām politiskām grupām, kas šeit ir klāt. Es domāju, ka nav pareizi balsot ja pirms tam nav bijusi diskusija par to. Tādēļ priekšādē kungs es vēlētos uh, lūgt jūs uh, sarīkot debates. Ļoti žēl, ka referents nevar būt klāt. Ļoti žēl, ka viņš nav iecēlis nevienu, kas viņu varētu pārstāvēt. Un ja jūs nevēlaties rīkot uh, debatas, tad rīt mēs nebalsosim par to, jo tas, tas būtu reglamenta maiņa, to mēs nevaram pieļaut. Šākas kundze teica, uh, ka viņa īpaši darīja visu, lai varētu šodien piedalīties diskusijās. Un arī ēnu referenti, un mums ir darba kārtība, un es uzskatu, ka mēs tā nevaram strādāt. Priekšādā kungs gribētu jūs lūgt, eh, lai mums būtu šodien debates, eh, jo citādi mēs rīt nebalsosim par šo ziņojumu, jo mēs nevaram balsot par ziņojumu, ja pirms tam nav bijušas debates par to, ir ja tīpaši tas ir bijis iekļauts darba kārtībā. Cik zinu, bija tikšanās starp ēnu referentiem par šo ziņojumu un zinu, ka ir panākt zinām vienošanās, tā kā no politiskā viedokļa augoties. Domāju, ka vismaz daļu no darāmā esam veikuši, bet, eh, protams, mums var būt debat arī bez referents klātbūtnes. Mēs eh, varam paust savu viedokli, tur kolēģi var paust savus viedokļus, ja jūs uzstājiet uz šādu notikumu pavērstienu, kāpēc ne? Nu, tad, protams, mēs eh, darīsim jūsu viedokļus zināmus. Uh, referentei. Un tas šķiet, tā šķiet ir vienīgā šī bieži izēja, jo pretējā gadījumā nu, šī sasaukuma laikā mēs šo priekšlikumu, šo ziņojumu nepieņemsim. Un nav tā, ka mūsu grupa sastādīja šo ziņojumu, bet katrā ziņā jautājums pats par sevi ir svarīgs. Jautājums ir par Irānu. Nu, situācija eh, sarunās Irāna ļoti delikāta, tā kā, nu, jā. Nu, lūk, šādu kompromisu var likt jums priekšā, jā. Ja tas jums ir pieņemams. Jā, ja tā, tad sāla Franks kungs. Priekšsēdē kungs, tieši tas, ko es arī teicu. Mums ir eh, jāapzinā, ka mēs strādājam demokrātiskā institūcijā, un ļoti labi, ka ir eh, vienojušies ēnu referenti, bet tas taču nenozīmē, ka mums ne, nevajadzētu būt debatēm kurās ir piedalīts visi deputāti, kuri vēlas izteikties. Jo, ja mēs katru reizi, ja mums būtu šāda procedūra attiecībā uz visiem ziņojumiem, tad mēs vispār varētu atcelt visas komitejas sanāksmes, tad jau vienkārši ēnu referenti sanāk kopā un vienotos ar referentu. Gribētu tikai teikt, ja jūs vēlaties, lai mēs rīt balsotu, tad mums tagad ir jādebatē, lai deputāti varētu izteikt savu viedokli. Es domāju, tas ir arī tas, ko jūs ieteicāt, vai ne? Nu, tieši tā. Nu, labi, tad uzsāksim diskusiju. Less a point of order. Okay. Shadows. Shadows, yes. Tātad vārds būs ēnu referentiem, Krambergs kundze, un sāksim ar jums, jūs bijāt vienu ēnu referentiem, jums arī vārds. Paldies priekšstādētāji, un uh, esmu gandrīt, ka šī diskusija šodien tomēr notiek. Un nu, pirmā kārtām mana grupa pozitīvi vērtē šo ziņojumu. Sarunas turpinās, Eštons kundze man pat ir apmeklējusi Irānu. Ir svarīgi, lai mēs šai ziņojumā neizteiktos uz priekšu un neapgrūtinātu eventuālo turpmāko sarunu procesu. Mums ir tomēr jādod iespēju Rohanī kungam arī nonākt pie kompromisa un uh, Un nu, cits starpā mums nevajadzētu pieprasīt, ka, lūk, jābeidz urāna bagātināšana viss un punkts, bet jāskatās pragmatiskāk. Un mums no tad, tad, zaļo puses raugoties ir svarīgs divas lietas. Pirmkārt, ir nepieciešams uzlabot sarunas attiecības ar Irānu. Mēs runājam par Eiropas Savienības un Irānas attiecības stratēģiju. Un jautājums arī par to, nu, kas notiks pēc tam, kad cerams tiks panākta kā lai apvienošanās. Eiropas Savienībai savas intereses Irānam. Ir Tur ir nemazums tirzniecības delegācija un citu attiecību, tāpat arī kultūras apmaiņas programmas un citas apmaiņas programmas arī un darbojas un notiek, lai mēs labāk varētu izprast, kas tad īsti ir Irāna un irānieši, kādas ir viņu izjūtas attiecībā uz sadarbību ar Eiropu un tā tālāk. Nu, tāpēc ir svarīgi, lai mēs um, palaistu savu delegāciju Irānā, tā teikt, un tas jādara maksimāli drīz. Esmu lūgusi ārlietu komitejas priekšstādātāju nosūtīt vēstuli, kurā mēs norādījām, ka lūk, šīs delegācijas darbs būtu jāuzsāk maksimāli drīz, un tam arī ir jāatlicina nepieciešami līdzekļi. Otrs komentārs lūk kāds. Manuprāt, eh, ziņojums nav peļams. Tur nav varbūt detalizēti uh, tirzāti cilvēktiesību jautājumi. Tad pārkāpumu pret cilvēktiesībām, bet eh, neapšaubām dialogs par cilvēktiesībām ir jāsāk, jādefinē procedūras. Nu, Nobeļa mierīs laureāts jau no savas puses ir eh, minējis, kāda būtu priekšnoteikuma šādai debatē. Lūk, tā kā mēs eh, visnotaļ atbalstam to, ka jātiec pēc dialogu cilvēktiesību jomā ar Irānu. Un pilnīgi noteikti mums jāpanāk, ka uz Irānu tuvākā laikā tiek nosūtīta mūsu delegācija. Paldies, Lā, Franks kungs, arī jums vēl kas sakāms, tad eh, lūdzu. No, simplemente, senjor prezidente. Priekšsēdētāji. Manas pauskās grupas ēnu referēts šodien nevar būt klāt, jo viņam ir uh, svarīgi citi pasākumi vēlēšanu sakarā. Es vienkārši gribēju norādīt uz to, ka tautas partijas grozījumi ir līdzsvaroti un tajās ņemti, ņemts vērā cilvēktiesīs pamatbrīvības. Manas politiskās grupas ēnu referents vēlas lielāko daļu no grozījumiem, kas tika iesliegti no mūsu deputātiem no tautas partijas atbalstīt. Referente un arī citi nav klāt šodien, tādēļ es šodien nevēlos plaši izteikties par uh, referentes nostāju un negrib prezentēt savus grozījumus, jo viņi vienkārši nav klāt. Paldies. Well, thank you very much. Paldies, Šākas kundze, lūdzu. Paldies. Um, jāsaka, ka kopumā esmu vīlusies par šādu notikumu pavērsienu, tomēr uzskatu, ka arī tā mums ir jābalsta. Ir svarīgi, lai mēs mūsu mandātu ietvaros to vēl pabeigtu, tā kā paldies jums par līdzīgām instrukcijām arī. Uh, Man iesniegtie grozījumi rekomendācijai padomē attiecībā uz Eiropas Savienības un Irānas stratēģiju, jeb attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu nu, smēlās iedvesmu vizītēm. Pērnā gada decembrī mēs šī parlamenta locekļa apmeklējām Irānu nu, un mēģinājām uztaustīt, kādas tad iespējas sadarbībā ar Irānu būtu, līdztekus šīm ļoti tehniskajām sarunām par kodolu enerģētikas jautājumiem, kur mēs, protams, nekādu īpašu lomu nespēlējam. Nu, protams, cilvēktiesība jautājumi figurēja mūsu prioritāšu augškalā, un eh, es mēģināju uzsvērt eh, cilvēku, tātad sieviešu tiesības, eh, vārda brīvību, vai tas būtu presē, internetā vai citur, tieslietu sistēmas loma. Nu, tiesā aizdomās turētiem ļoti bieži nav pieejami juristu pakalpojumi tiesas noteikumu ar eh, ļoti stāvā tempā un tiek pieņemti visi augstākie sodamēri, pat arī augstākais sodamērs nāvis sots, eh, lūk, bez adekvātas piekļuvas eh, juristiem tā tālāk. Tāpat arī runājam par situāciju Afganistānā un kas notiks nākamgad. Narkotiku kontrabandas plūs no Afganistānas cauri Irānu, tālāk, cits starpā arī uz Eiropas Savienību un, un citur. Nu, šīs kontrabandas plūsmas mūs satrauc, par to runājām un domājam par to, kā tad uh, vai kopīgi padomāt par sadarbību šajā jomā. Bet, protams, ar viennozīmīgu priekšnoteikumu, ka nedrīkst pieļaut to, ka kāda aizdomās eh, turamie aizturētās personas, kuras varētu notiesāt uz nāmi, ar mūsu, ar Eiropas Savienības eh, līdzdalību. Nu, tas skaidrs, to varētu panākt, piemēram, parakstot uh, saprāts memorandu vai kā, bet vai citādi, protams, ka sadarboties ar Irānas uh, Uh, iestādēm, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas noved pie šāda iznākuma. Bet, nu, vienlaikus mums ir kopēja atbildība par to, kas tad notiks uh, Afganistānā, kad to atstās rietumu bruņoties spēki. Jo sevišķi ņemot vērā to, ka Irānā ir ieplūduši miljoniem Afgāns, afgāņu bēgļu, un bieži tie, tie ir, tās ir mazais sargātas personas, uh, smagā situācijā un tā tālāk. Tāpat runājām par esošiem eh, studentu apmaiņas programmām, kā arī iespējām veikt kultūras eh, rakstura apmaiņas programmas un citas lietas, kuras varētu risināt ar mūsu diplomātsko pārstāvniecību, ja tāda būtu uz vietām. Un visi mūsu valstu vēstnieki, kas eh, arī veic svarīgu darbu Irānā, uzsver, ka pēc viņa domām mūsu kopēja centieni, protams, varētu panākt daudz lielāku ietekmi nekā šādi sadrumstalot fragmentēti centieni. Nu, lūk, tie tikai daži jautājumu, par ko runājām Irānā, un domāju, ka šī te, šis iespējas uh, loks tā sacīt, uh, šis te, šīs iespējas, ko pavērs sākotnējā vienošanās uh, līgumā par kodolu jautājumiem, ir realistiski. Nu, nebūsim naivi arī, protams, viens no smagiem jautājumiem, par ko spriedām, kas sagaidā rojas gan mums, gan arī pašiem Irāņiem ir karš Sīrijā. Protams, jāpanāk, lai karš Sīrijā beigtos ātrāk tuvākajā nākotnē, ņemot vērā milzīgās ciešanas, ko miljoniem pilsoņu, sevišķi sievietēm bērniem sagādā šī kārdarbība. Nu, diemžēl, diemžēl Irāna ir ļoti tāda negatīva loma šajā procesā. Tā palīdz Hezbollah un līdzīgām terorista organizācijām, kuras eh, savukārt eh, palīdz eh, lietēļu ugunī šim, šim karam. Un, Mēs runājam arī par to, kā pielikt punktu terorismam reģionā un masu iznīcināšanas ieroču izmantošanā reģionā, arī par to varētu runāt. Tātad turpmākajās sarunās ar Irānu šie jautājumi varētu figurēt darba kārtībā. Nu, lūk, tas jums īsta informācija par, par to, ko ierosim savos grozījumos. Un ceru, ka nonāksim pie vienota kopēja skaidra secinājuma attiecībā uz to, kāda, kāda varētu būt mūsu sastāvja attiecība nākotni, kāda, kādai būtu jābūt Eiropas Savienības stratēģijai reģionā, jābūt realistiskiem, bet vienlaikus arī pragmatiskiem. Jādomā par jautājumiem, kuros mēs varam rast kādu kopsaucējumu, kuram panāk kādu izrāvienu, piemēram, jautājumā par cilvēktiesībām, kā arī Sīrijā, kā arī uh, narkotika kontrabandas apkarošanu, Afganistānas un bēgļu situāciju Irānā. Lūk, domāju, šiem jautājumiem būtu jākon, jākoncentrējās un ceru, ka balsojums rīt līdz ar to būs konstruktīvs. Paldies, Tanaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādā izteikšos īsi. Nu, mana grupa nu, varbūt nedaudz tā realistiskāk skatās uz situāciju Irānā. Rahani vēl nav pierādījis, cik nopietni viņa nolūki ka viņš tiešām vēlas uh, panākt situācijas uzlabošanos un ka viņš tiešām gatavs vēst uh, tādas labticīgas sarunas, joprojām izskatās, ka viņš tādējādi vien mēģina novacināt laiku, tā arī to varētu traktēt. Ženēvas vienošanās, protams, principā nav peļama, bet ar priekšnoteikumu, ka tā varētu novest pie tā, ka Irāna patiešām likt punktu savām uh, kodoprogramām. Nu, pagaidām vēl galējais viedoklis nav skaidrs. Uh, galīgais rezultāts nav skaidrs. Mums arī zināmas eh, iebildes pret to, ka Irāna varētu kļūt par mūsu pilnvērtīgu partneri sarunās par karu Sīrijā. Nu, man arī šķiet, ka tādēļ mēs pārlieku leģitimētu īrijas, eh, Irākas, Irānas negatīvu lomu šajā pilsoņu karā. Tāpat arī uh, uzstādījums nosūtīt mūsu pilnvērtīgu delegāciju uz Irānas Teherānu būtu, varbūt, uh, priekšlaicīgs. Varbūt mēs varētu nosūtīt kādus savus diplomātus, uh, kādu atašēju varbūt, jā, kaut, kaut ko tam līdzīgu, bet ka mēs varētu nosūtīt uz, uz Teherānu pilnvērtīgu delegāciju, nu nezinu, Irāna noteikti to izmantos, eh, uztverot, ka lūk, tas nozīmē, ka mēs tādējādi sniedzam atbalstu Irānu, neskatoties uz eh, nepieņemamu situāciju cilvēktiesību jomā. Viņi joprojām uh, Eh, tātad piešķir nāves sodu nepilngadīgajiem, eh, gejiem un tā tālāk, tā kā, nu, mēs eh, noteikti šādu notikumu pavērsienu neatbilstīt. Vidāla kungs. Paldies, priekšstādājs. Domāju, ka mums šim jautājumam jāpieiet ar vislielāku uzmanību. Domājot par rekomendācijām attiecībā uz Eiropas Savienības stratēģiju Irānā, šim jautājumam jāpieiet ar vislielāku uzmanību. Jā, Ženēvis uh, Nolīgums, kas tika panāks pērnā gada novembrī, ir būtisks iznākums, tas ir svarīgs dokuments, bet, eh, kā jau vairākos grozījumos, eh, ko es, eh, Helena kungs, kā arī vairāk citu grupas locekļi esam pārakstījuši, mēs norādām, ka nevajadzētu aizmirst to, ka šī valsts turpina pārkārt dažādas apvienoto nāciju drošības uh, Uh, komitejas uh, rezolūcijas, kā arī saistības uh, attiecībā uz ieroču neizplatīšanu, nevajadzētu pārsteigties un, un atcelt aizvien jaunas sankcijas, bet vajadzētu tiekties pie tā, ka šīs starp, starposmu nolīgums ļauj mums panākt galēji tādu visaptvarošu un jēgpilnu vienošanos par šiem jautājumiem. Irānā joprojām ir politiskie bēgļi, pērnā gada septembrī gan daži no tiem ir atbrīvoti, bet uh, politiskie ieslaucītie respektīvi, bet nu, ne, nepievērsim savas acis uz to, ka turpinās mm, um, tātad uh, spīdzināšanas, nāves sodi, jo sevišķi, kas vērsts pret minoritātēm un politiskiem aktīvistiem. Šā situācija nav pieņemama. Tiešām nāves sodu skaits kopš uh, tā sauktās mērenās Rohanī valdības stāšanās pie varas, nāves sodu skaits ir krietni pieaudzis, jo pirmajās divās šī gada nedēļās ir pakārti 40 cilvēki. Mums vajadzētu uzstāt, ka Irāna dod zaļo gaismu cilvēktiesību īpašiem pārstāvim, viņa, viņa darbībai Irānā, viņa tad, tad, izmeklēšanai, un tas ir svarīgs jautājums. Eh, manā birā tikos eh, Belīkūns ar Nabaļmiera prēmijas ieguvēju, un viņa viennozīmīgi uzsvēra, ka tas ir principiāli svarīgs jautājums, proti, ja īpašais eh, apvienoto nāciju referents cilvēktiesību jautājumā Irānā, ja, ne, ja viņš netiek ielaists valsts teritorijā, ja viņam neļauj strādāt uz vietām un apzināt situāciju, nu tad par ko mums vispār runāt? Jo kompromisa grozījumā mēs uzsveram, ka mums vajadzētu atbalstīt uh, īpašā referenta darbu Irānā. Bet, eh, nu, šāds formulējums ir pārlieku izplots, pārlieku nekonkrēts. Mums vajadzētu uzsvērt, ka mēs pieprasam, lai Irānas režīms eh, dotu atļauju, dot piešķirtu vīzu šim īpašajam referentam, lai viņš varētu ierasties Irānā un uz vietām veikt izmeklēšanu, apzināt situāciju cilvēktiesību jomā valstī. Un pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Un visbeidzot, eh, ierosinājums, ka Irānai būtu jādod vieta pie sarunu galda jautājumam par pilsoņu kāru Sīrijā. Nu, ir neadekvāts uzstādījums. Problēma nedrīkst kļūt par daļu no risinājuma. Mums ir viennozīmīgi jāuzstāja tas, ka mēs turpinām nosodīt eh, aktīvu atbalstu, ko Irānas valdības sniedz eh, Asad režīmam. Un šobrīd eh, jebkas cits, jebkāds cits notikuma pavērsiens būtu nesaprātīgs. Jā, ir spēkā starposma vienošanās, nu, un skatīsimies, vai Irāna var realizēt um, attiecīgās normas un spēc soļus attiecībā uz um, labāku situācijas caurskatāmību un tā tālāk. Paldies, Roberta kungs! Nu, jūs neuzdāt vārdu? Nu, tad um, man uh, rīcībā esošā informācija laikam nav precīza, nu, tad uh, arī pats no savas puses uh, Esmu saņēmis informāciju no kolēģis, un ko vēlētos jums stādīt priekšā, nolasīšu, ko tad viņi man te vēsta. Nu, būtībā trīs eh, svarīgākie tādi komentāri. Pirmkārt, mūsu grupā balsos pret 73. grozījumu, kas vitro aicinājumu atvērt Eiropas Savienības delegāciju Irānā, Teherānā. Nu, šai ziņā viedokļi dalījās arī starp uh, grupām. Un uzklausījos viedokļus, darīšu to zināms Marijai. Otkārt, 156. grozījums, kur uh, ir nepieciešams tikties tātad ar pilsoniskās sabiedrības locekļiem un disidentiem, uh, tātad uh, tiekoties ar parlamentu, lūk, ka šāda komponenta pastāv. Nu, uz, uzstāja šādu priekšnoteikumu mūsu visītēm, mums pat nebūtu produktīvi. Uh, Ziņojuma autori uzskata, ka tad, tad šis uh, grozījums nav jāatbalsta. Vispēcot, 20. un 22. grozījums no tautas partijas puses, kur teikt pieminēt Eiropas padomas uh, rezolūciju, rezolūciju atrespektīvi, arī šie grozījumi netiek uzskatīti par uh, ģēcīgiem. Nu, jo, apvienoto nāciju partneri paši novirsās no šīm rezolūcijām, tā kā, nu, šeit uh, darbi īsti nesaskan ar vārdiem. Uh, Nu, lūk, šie trīs eh, komentāri ir pieminēti Marijas eh, lūk, vēstulē. Nu, nu, rītā tad balsosim un tad jau arī redzēs. Ok, thank you very much. Nu, labi, paldies, tad nu, tagad pārējiem pie nākamā ziņojuma. Oilandes eh, kundzes ziņojums arī viņš šeit nav mūsu vidū, bet Vatsona kungs ir gan. Lūk, tā kā viņš arī pavēstīs, kas te un kā. Un runāja par uh, vīzu ierobežojumiem uh, Krievu amatpersonām tā sauktajā Sergeja Magnītska lietā. Nu, nešaubos, ka nu, var rasties problēma, uh, uz kādiem pamatiem mēs liedzam vīzu, vai Magnītska precedents, vai, vai Krīma, vai kas, bet, nu, tāda ir situācija. Lūdzu, tā kā kolēģiem vārds. Chairman, my colleague. Paldies priekšsēdē. Mana kolēģe Kristīna Oļilana pauz nožēlu par to, ka viņa nevar būt šeit šodien klāt, taču viņa eh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā ir sazinājusties ar ēnu referentiem, un es domāju, mūsu rīcībā ir rekomendācija, par kuru vēl balsot šonedēļ. Šķiet, ka valda vispārējais atbalsts šai rekomendācijai iekļaujot uh, vārdu sarakstu, taču iespējams, ka sociāldemokrāta grupa to neatbalstīs. Šķiet, ka vienīgais šīs grupas ievērojamais pārstāvs jau ir devies prot. Ar jūsu atļauju uzteicu to, ka Bills Brauders ir klāt šodien, viņš ir Heritage Capital. Uh, pārstāvis, viņš bija viens no Magnitska kunga klientiem, un viņš ir vadījis ļoti ilgstošu kampaņu, lai Sergeja Magnitska ģimene gūtu gandarījumu. Kā jūs zināt, priekšstādātāji šī ziņojuma pamatā ir rekomendācija, kuru man bija tas gods vadīt šai komitejā 2012. gada februārī. Uh, Bija runa par konsistentu politiku, režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība piemēro ierobežojumus pasākumus. Līdz ar to 2012. gada oktobrī mēs pieņemam pirmo rekomendāciju par kopējo vīzu režīmu ierobežošanu tiem Krievijas pilsoņiem, kas bija saistīti ar Magnitska lietu. Un šis, šī institīva bija atbilstoši līdzīgai institīvai no ASV puses, kas ieviesa ceļošanas ierobežojums eh, tām pašām amatpersonām, kam bija saistīts cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Mūsu 2012. gada oktobra rekomendācijā mēs aicinājām padomu izveidot sārakstu uh, ar to uh, Krievijas amatpersonu vārdiem, kas bija saistīti ar uh, Magnitska lietu, lai ieviestu vīzu ierobežojums. Diemžēl padome nedz arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienas, ne augstā pārstāvi, nekā adekvāti nereaģēja uz mūsu ierosinājumu, un tas arī netika iekļauts uh, ārlietu ministra darba kārtībā, un nedz, nebija arī tālāk informācijas sniegšanu mūsu komitē, tāpēc oj, mana kolēģa Ojulēna kundze uh, ieguva pārsvaru, ierosinot bal, konkrēto sārakstu, un par to tad tika balsots plenārs sēdē. 40 vārdu minēt šajā sarakstā, un ar EPP referentu kompromisa uh, gaisotnē tika iekļauts viens D punkts. Uh, Saskaņā ar 2012. gada atbildības aktu cits starpā es eh, vīzu aizliegumu sarakstā iekļaut šādus vārdus tā tālāk. Mēs ceram, ka sociāldemokrāta grupa varētu atbalstīt šo piedāvājumu. Šī vienošanās atstāja padomē iespēju tālāk grozīt šo sarakstu un to papildināt, jo pat pašreizējā sarakstā ir 16 privātpersonas, kas bija iekļauts ASV vīzas aizliegums sarakstā un 16 citas personas, kas ir saistītas pēc nāves eh, tiesas procesā pret Magnītski un viņa ģimeni. Un priekšstādāt ar jūsu atļauju noslēgumā vēlos nākt klajā ar dažiem politiskiem paziņiem par institīvu. Protams, mēs atzīstam to, ka padome un dalībvalsts, nevis Eiropas parlaments, ir tās iestādes, kam ir jāpieņem lēmums par vīzu aizliegumu. Tas ir paredzēts uh, līgumos. Taču, es domāju, mums viņiem vismaz būtu jārēģē kaut kā uz mūsu rekomendācijām šajom. Šī rekomendācija, protams, ir tīri simbolisks akts, taču mēs uzskatām, ka tas ir svarīgs. Pienācis laiks parādīt, ka noziedznieki un varas uzurbētāji nevar uh, arī turpmāk izmantot ceļošanas iespējas un piekļuvu finanšu pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem pēc savas labpatiks Eiropas Savienībā. Un pieņemot šo, re šo rekomendāciju, mēs sūtām divus politiskus signālus. Vienu padomēji, lai tā šo rekomendāciju uztvert nopietnāk, arī augstē padome eh, pārstāvei, un otrkārt mēs nosūtām vēstījumu Krievijas federācijas pilsoņiem, ka mēs izrādīsim solidaritāti un ar vien izteiktāk stingrību stājoties pretī uh, aktivitātēm mm, pret daž, eh, Kremļa darbību, kopā dažkārt vada krimināla banda. Paldies, Sala Frankskungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, uh, referentes uh, pārstāvis, uh, eh, Ojulānas kundzes pārstāvis. Es teicu, tautas partijas vārdā es vēlētos teikt, ka mēs atbalstām to, ka šis uh, punkts ir iekļauts darba kārtībā. Eiropas Savienībai ir jārīkojas saskaņoti. Šeit ir jāraukās, vai Eiropas parlaments sarakstā uh, iekļaus noteiktus konkrētus vārdus, vai to atstās ministra padomes rīcība. Matuševičs mūsu ēnu referents runāja references kundzi, un mēs piekrītam, ka šīs 32 eh, personas tiktu iekļautas sarakstā. Sarakstu lēmumu pieņemušiem institūcijiem vajadzētu ņemt vērā Mēs esam atsaukuši šos grozījumus, un rīt mēs atbalstīsim šo grozījumu, tieši tā kā Vatsankungs to jau teica. Much, Mrs. Lockmiller, please. Paldies, Lokbīlers konsulācija. Paldies. Arī es mūsu zaļo grupas vārdā vēlos atzīt, ka mēs atbalstām rekomendācijas. Domāju, iespējams, arī būtu jāsaprot, kāds lēmums šodien tiek pieņemts par sankcijiem, jo daļa no sankcijām Krimas jautājumā ir uh, tāda pati, kādas mēs pieprasījām Akņits gadījumā, taču to mēs uzzināsim šīs nedēļas gaitā. Paldies! Oh, Priekšsēdētājs Gerēm kungs, ja vēlties, lūdzu. Thank, thank. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēs zinām, ka padomi ir šodien ir pieņēmusi lēmumu ieviest eh, ceļojumu ierobežojumus un eh, aktīvi iesaldēšanu pret tām personām, kas apdraud eh, Ukrainas neatkarību vai suverenitāti vai teritoriālo integritāti, un es gribētu zināt, vai tās ir tās pašas personas, kas ir atbildīgas Sergeja Magnitska lietā. Priekšstādā dažas ir saistīts ar noziegumiem. Vatsan kungs turpina jūsu novērojumi. Šo diskusiju sākumā dudien ir ievērojami. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tātad mēs balsosim par šo rekomendāciju rīt. Un tagad Pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta. Tas ir Kristofa Liseha ziņojums par vienošanos starp Eiropas Savienību un Gruziju. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju. Patiesībā šeit nekāda grozījuma nav. Es domāju, jums ir zināms, ka līdz ar to mm, nav nepieciešams noturēt debatas. Arī par šo jautājumu mēs balsosim rīt. Un balsošana rīt sāksies pūkstun 9.15. Tātad 9.15 nozīmē, ka 9.00 šeit visiem būtu jāsagatavojas tā, lai 9.15 mēs varētu tiešām sākt balsot. Līdz ar to mūsu sanāksme ir beigusies. Tiksimies rīt, dāmas un kungi. Paldies, ka bijāt klāt šodien.